Buongiorno. Arī varēja. Labdien, saka priekšsēdētāji. Es vēlos ķerties klāt darbam šorīt. Vēlos pateiktos, pateikties visiem, kas ir atnākuši uz šo sanāksmi. Vēl, vēlos pateikties komisijai un komitejas birojiem par to, ka viņi palīdzējuši organizēt šo uzklausīšanu. Tātad lūgumrakstu iesniedz pilsoņi. 27 lūgumraksti šodien ir jāizskata, tie sekos cits citam pavisam ātri. Tātad šie lūgumraksti nonākuši mūsu rīcība, un šie lūgumraksti patiesībā ir pavēruši mums dažs jauns iespējas logus pašreizējā krīzes scenārijas situācijā. Un šī krīze ir mūsu uzmanības lokā jau vairākus gadus, bet šī jaunā iespēja mums ļauj saskatīt, cik virspusīgi ir bijusi pieņemtā attieksme, kur esam izmantojuši pēdējos gados, skatoties uz pamat um, grūtībām, kurām saskars mūsu pilsoņi. Finanšu tirgus krīze un um, biržu sabrukums sākās ASV, un tas arī inficēja, tā varētu sacīt, mūsu pašu tirgus. Un nu, tas arī lika nacionālajām valdībām un institūcijām rīkoties ar sankcionāriem pasākumiem, lai uh, sodītu šos toksiskos instrumentus un lai attīrītu tekošā konta, rēķ, tekošo, tekošā rēķina konts. Tā tad virzība bija uz stabiliem kontiem nodrošinot uh, pareizu darbību, lai mazinātu valsts parādus un mazinātu uh, šī procesa tālāk, negatīvā procesa tālāk izplatīšanos. Un tika spērti arī soļi, lai pārfinansētu mūsu bankas, lai tām piegādātu skābekli, lai ekonomikas virzītājiem būtu um, pietiekoši manevra telpa. Taču kā tas ir ietekmējis pilsoņu dzīvi, viņu tiesības? Svarīgi ir uh, izvērstēt, kā tas viņus ir ietekmējis, un tad arī secināt, kāda bija cēloņa. Šodien, lasot datus, kas nonāk mūsu rīcībā, piemēram, par bezdarbu, šie dati ir ļoti nelabvēlīgi. Uh, Vai, ja mēs paraugāmies, piemēram, uz eh, datiem par eh, iekšzemes koproduktu, arī tur rādītāji nav iepriecinoši. Ja mēs paraugāmies uz eh, stabilitātes rādītājiem, tie arī rosina bažas. Šodien ir sadalīti trijās sadaļās, ir katra no tām paredzēta kā loģiskas eh, sasaiste, ceļojums, kas mums ļaus izanalizēt, kritizēt un eh, nākt klajā ar kopsavilkumu par pašreizēju situāciju. Tad mēs eh, pirmkārt skatīsimies, kāpēc pilsoņi tagad beidzot ir pavēruši acis, apzinoties, kas pat labam notiek kādā lielā apjomā. Un tas, protams, arī liecina par uh, lēmumiem attiecībā uz pamatiesībām, kā valsts uh, izdevumi ir ietekmējuši veselības aizsardzību, izglītības jomu, pensijas. Otrakārt, mēs skatīsim, kas jādara, kādi ir iespējamie risinājumi. Un mēs domājam, ka varbūt mēs ķerties klāt analīzē, kas ir veikti pēdējo dažu gadu laikā. Piemēram, sešu dokumentu pakotnes un divu dokumentu pakotnes jaunās banku uzraudzības tiesību akta ietekme. Tātad mēs vēlamies redzēt, kā tie reāli ir ietekmējuši dzīvi šos dokumentus diktēja Eiropas iestādes un valdības, vēloties uzlabot situāciju. Tā tika mēģināts izveidot jauno ekonomisko pārvaldību, fiskālo pārvaldību, kas būtu papildinājums Eiropas sistēmai. Un pēdējā sadaļa šodienas diskusijās ir kā. Ko lūgumrakstu komiteja var darīt? Un mēs esam pavēruši ceļu uh, šīm saulēt diskusijām. Bija, būs dažas prezentācijas no mūsiem kolēģiem. Kolēģi nāks klajā ar ierosinājumiem, kas būtu darāms. Tātad mums ir dziļāk jāparaugās šais problēmās, kā varētu, piemēram, izskatīties federālā valdība Eiropas līmenī. Un šie kolēģi iezīmēs iespējā, iespējamās izmaiņas, pamatojoties uz eh, līgumu par Eiropas Savienību 48. pāntu. Mēs eh, ceram rast dažas atbildes uz pašreizējām problēmām. Mēs vēlamies rast risinājumu krīzē. Mēs arī skatīsim, kādi ir cilvēki, kas uzņems atbildību par pilsoņu dzīvi šajā situācijā. Un mēs varēsim atbildēt uz šeit izvirzītiem jautājumiem tikai tad, ja mēs ļoti padziļināti skatām problēmu, ja paredzot iespējams izmaiņas līgumos. Eiropas Savienība varētu būt šī pārnacionālā organizācija, kas piedāvā risinājumu. Mēs mēģināsim šodien virzīt šīs debatas. Uh, tā lai tās būtu dziļas, tā tad eh, esmu nākus klajā ar īsiem ievadvārdiem, saka priekšsādātāji. Un vēl tikai daži teikumi no manas puses. Un tad ķersimies klāt konkrētākam darba cēlienam šorīt. Tad pievēršamies pirmajai diskusijas sadaļai, kur esam devuši nosaukumu kāpēc un apakšvirsraksts ir ekonomiska krīze un taupības politika izraisīja postošu sociālo krīzi Eiropā un apdraud iedzīvotāju sociālās tiesības. Eiropai par galveno mērķi jāizvirz iedzīvotāju intereses un jāveicina viņu labklājība. Tātad pamatoties uz, uz šo ideju, došu vārdu Adrianai Čereteli. Viņa ir no Solē 24 ore Itālijas uh, laikrakstu, un esmu gandarīts par jūsu klātbūtni. Paldies, saka Čeretēlī kundze. Esmu žurnāliste. Es eh, jau vairākus gadus eh, analizēju situāciju Eiropā kopš Maastrichts līgums stājās spēkā. Un šodien esmu secinājis, ka eiro krīzes laikā pavērs tāda Eiropas aina, kas man pavisam nepatīk. Kāpēc man tā nepatīk? Tāpēc, ka eiro krīze Eiropā bija kas negaidīts. Eiropa nebija gatava tai stāties pretī. Un tāpēc Eiropa savā eh, reakcijā bija ļoti sadrumstalota. Un vadītāji jutās apjukuši, tiem nebija stratēģijas. Viņi vienkārši reaģēja uz notiekošo. Vai nu viņi nespēja reaģēt, sēžot, gaidot, kā tālāk atrisināsies notikumi pat. Vācija viena no lielajiem līderiem Eiropā, un jo īpaši līdere Eiropas monetārās savienības eh, veidošanas ziņā. Uh, izdarīja nopietnas kļūdas. Un tas pats attiec arī uz Grieķiju. Grieķija patiesībā vispār nenāca klājā ar tādiem ekonomikas rādītājiem, kas atbild īstenē situācijai. Daudzas valstis <clears throat> varēja izmantot laiku pirms krīzes, tad ekonomika pieņēmās spēkā pat Itālija, pat eh, tādas valsts kā Spānija un Īrija ne tikai nonāca milzīgās grūtībās, bet šo valstu izdarītās kļūdas, jo īpaši es runāju par tām valstīm, kas tiešām piedzīvoja ļoti smagu ekonomisko situāciju, Tikai īrie izdevās uh, savā veidā tikt ārā no šīs krīzes. Spānijā vispār nav nekāda rādītāja, nav nekāda pamata domāt, ka uh, tā tiek ārā no krīzes, bija arī nekustamā īpašuma burbulis, un visas situācijas šiet vienkārši uh, mums pārņem, un mēs nespējam uz to reaģēt, un mēs nespējam šai krīzē sagatavoties. Es domāju, šīs krīzes dēļ pēdējo piecu gadu laikā. Eiropas pilsoņu iespējas ar Eiropas Savienību patiesībā ir grāvis Eiropas Savienību. Eiro krīze un tas, kā tā tika pārvaldīta, noved pie tā, ka Eiropas pilsoņi vairs neusticas Eiropas Savienībai, trūkst uzticēšanās starp abām iesaistītajām pusēm. Eiropa ir sadalīta uz pusēm - Ziemeļvalsts un Dienvidvalstis, un es nezinu, kā mēs tiksim ārā no šīs krīzes. Es runāju te par nopietnu robežšķirtni, jo pat pirms eiro dzimšanas bija zināms, ka pastāv šis sadalījums Dienvidu Ziemeļ, taču es nerunāju par uh, ekonomisko sadalījumu eiro krīze ir novedusi arī pie skaidras kultūru, skaidra kultūras sadalījuma. Un man šķiet tieši šis sadalījums kultūras ziņā krīzi ir padziļinājis, un arī krīzes pārvaldība ir kļuvusi sarežģītāka. Jo tad, kad jūs saskaraties ar tādu krīzi, kas īpaši ir skārus vidusjūras piekras valstis, Tātad Ziemeļu valstis un Vācija nāk lē ar tādu kā sodu sankciju darbību. Šīs dienvidu valstis rīkojas nepareizi, tās ir jāsot, tātad tām ir jācieš. Un tas nepārprotam ataino kultūras uh, aizu starp protestantu pasauli un katoļu uh, pasauli, varbūt tas ir mazliet pārspīlēt, taču šī doma noteikti ir iebiedējusi visus Eiropas iedzīvotājs. Ziemeļvalstu iedzīvotājiem ir negatīvas iespējas par Dienvidvalstu iedzīvotājiem, un eh, ziemeļniekiem likās, ka viņiem ir jāvaino dienvidnieki, jo tas, kas reāli ir noticis šai krīzē, ir solidaritātes izjūtas zudums un šīs svarīgās ģimenes kopības sajūtas vairs nav. Un tad eh, radies iespējas, ka vienkārši dienvidnieki ir jā, jāievieto trako kreklā, viņi ir jāsūd un jāierobežo. Tas, manā skatījumā, ir visnopietnākā krīze Eiropā, jo vairs nav uzticēšanās Un uh, izskan populistiski viedokļi par krīzi, proti dienvidnieki ir bijuši izšķērdīgi un tagad ziemeļniekiem par to jāmaksā. Savā ziņā tas ir taisnība, taču negluži. Vācijas nodokļu maksītājs, maksātājs maksāja par eh, grieķu nodokļu maksātāju problēmām, bet tā tas bija pirms eh, ekonomikas stabilitātes eh, mehānismu ieviešanas. <clears throat> Jā, vācieši par to maksāja, taču viņiem nebija tie augstie aizdevuma procenti. Tā tad bija sava veida konsistences garantijas, taču tās nozīmē arī to, kā eh, kādam ir jāmaksā tad, kad kāda valsts bankrotē. Vēlēšana kampaņas laikā Vācijas vēlētājiem bija jānorīd šī rūktā tableta, taču tad Vācijas elektorāts sacīja, ka tas bija gatavs maksāt rēķins. Taču tas nav pareizais veids, kā veidot kopīgu nākotni. Bet būsim arī atklāti, dienvidu valstīs cilvēki jūtas kā upuri. Jā, tā ir, ka Ziemeļvalsts vēlējās sodīt Dienvidvalsts, taču Dienvidvalstīs nav īpaši izteikt vēlme turpināt reformas un e, nevaldīja īpaši liela interese un apzināšanās, ka globālā pasaule un vienotā valūta patiesībā mums, mums spiež mainīties, mums spiež kļūt e, konkurētspējīgiem un aizsargīt savas sociālās e, tiesības, kas tagad tiek pārkāptas krīzes kontekstā. Un no otras puses bija arī daudz citu kļūdu. Pasaule mainās. Un šīs uh, garantijas, kas ir nākušas laikā pēc otrā pasaules laika, kara iespējams nespēs izdzīvot turpmāk. Īpaši tāpēc, ka mūsu ekonomikas vairs nespēja ražot tos resursus, to labklājību, kas nodrošina uh, šīs labklājības valsts tālāk pastāvēšanu. Un līdz ar to uh, šīs uh, vardarbīgās sadursmes starp ziemeļiem un dienvidiem rezultāts ir daudzu tiesību un sociālo pakalpojumu garantiju apšaubīšana. Un man šķiet ļoti interesanti eh, tas, ka mūsu priekšā ir grieķa pipigāris lūgumraksts, pitikārs lūgumraksts, kurš patiesībā vienā teikumā rezumē visas nopietnās grūtības. Jo kad eh, trijota jeb trojka Uh, nāca uz tām valstīs, uh, uz tām valstīm, kas bija nepieciešams aizdevums, tad uh, koplī, um, koplīguma slēgšana vairs nebija garantēta un arī pasliktinājās valsts sniegto pakalpojumu kvalitāte. Manā skatījumā tā ir viena no lielākajām problēmām Eiropā. Un Eiropā, kas grib būt labā samarieta, aizsargāt uh, cilvēku tiesības, pati savā teritorijā pieļauj šādas pārkāpumus. Manā skatījumā eh, tas ir tieši visskumjākais krīzes aspekts. Krīze vēl nav beigusies un, protams, arī problēmas vēl nesot, nav beigušās. Arī ārkārtēji taupības pasākumi mums nav palīdzējuši palīd, eh, palīdzēšu. Taču eh, mēs tagad saskaramies ar milzīgu krīzi lejups līdz dēļ. Un tas eh, viss ir palielinājis bezdarbu, nevis samazinājis, palielinājis bezdarbu, nevis samazinājis to. Tātad tā ir ekonomis sociālis, sociālis, sociāla katastrofa Eiropā. Arī uh, demokrātija un eiro darbība cieši no tā. Eiropas tehniskie aspekti, nu, trojka, lep trijotne, tāds starptautiskais valūtas fonds, Eiropas komisija un Pasaules banka ir izpirkuši daudzas valstis, un viņiem bija jādara tas, ko daudz valdības nepaveic. Neaizmirstiet, kopš pēdējo triju gadu Eh, periodu no 2010. līdz 2013. gada 19 Eiropas premjerministri bija spiesti atkāpties. Vairums viņiem bija eiro valstis. Jā, valstis ir uz bankrotu robežas, nav maksātspējīgs, tad trojka, jeb trijot pieņem uh, lēmumu. Un tā pieņem lēmumu, ja tā varētu sacīt uz aklo, nesaprotiet, kāda ir reālā situācija katrā valstī, un šīs sistēmas taču katrā valstī ir atšķirīgas. Un tas ir novēdz pie tā, ka tiek apšaubīts Eiropas konsens un arī Eiropas demokrātijas struktūra. Mums ir jāuzdod sev jautājums, cik tas ir leģitīmi cik lielā mērā mēs varam no tā atteikties mūsu kopīgās valūtas vārdā. Cik lielā mērā var apšaubīt parlamentāro suverenitāti. Manā skatījumā tas ir nopietns eh, pārkāpums pret Eiropas demokrātijām un pret Eiropas ideju, un es domāju, šī situācija mums ir jārisina. Jo nav šaubu par to, ka šī tehnokrātiskā Eiropa nav demokrātiska Eiropa. Taču kas ir lielākā problēma Eiropā? Eiropu vada vāci, e, Eiropa kļūst arvien vāciskāka ikdienas vienkāršots e, risinājums būtu pievāj, sacīt, ka Vācija ir vainīga, Vācija grib dominēt Eiropas savienībā, taču es nezinu, vai tā ir taisnība. Es domāju, ka taisnība ir kaut kur pa vidu. Protams, ka ar vienu ir iesaistīts divas puses katrā stāstā. Vācijas dominance, jeb dominēšana. I, i, pastāv tāpēc, ka nav rasti kādi uh, cienīgi uh, sarunu vedēji, kur ir Spānija, Francija, Itālija kuru aizpauž tas, ka šīs valstis ir nopietnas savu politiku īstenošanā, apkarojot uh, soda pasākumus, ko izvērš Ziemeļvalstis. Vācijas dominance neizpauž kā agresija, bet gan vēlme aizsargāt sevi no eh, necienīgiem partneriem. Vācija vairs neuzskata, ka tā ir eh, cienījami partneri. Un ka tā varētu uh, kaut kā citādi sev aizsargāt pret viņiem. Tas var izraisīt pavisam nopietnas sekas, ja tā nespētu sev aizsargāt pat uh, eiro sabrukums. Es gribu norādīt uz to, ka pat laban mēs dzīvojam laikā, kad Merkeles kundze atkal ir tikusi ievēlēta par uh, kancleri Vācijā. Un mēs ceram, ka viņa spēs noslēgt savu veidu aliansi ar sociāldemokrātiem. Mani nedaudz pārsteidz, ka nu jau mēnesis ir pagājis, kad sākotnē taupības uh, pasākumu kļuvuši nedaudz elastīgāk, galvenokārt tāpēc, ka Vācija saprata, ka vienkārši taupība nedarbos un tāpat ir kontraproduktīvi. Mēs visi taču sēžam tajā pašā laiva, laivā, un es domāju, šī elastība turpināsies, taču nedomāju, ka tas pilnīgi pavērsīs visu kājām gaisā. Vācija nekļūst par to valsts, kas sev uzskata par solidaritātes virzītāju, kā savulaik kola laikā. Tātad virzīsim, lūk, finansiālu programmu, kas izpirktu dienvidu valstis. Es domāju, Vācijā katram jāapzinās pašam savu atbildību, jāuzņemas tā. To mēs esam pieredzējuši šīs krīzes laikā. Un es domāju, tā tas paliks arī turpmāk. Tātad mums visiem ir jāmēģina rīkoties kopā, lai kopā mēs būtu konkurētspējīgi. Un tad, kad Eiropas ekonomika būs stabilizējusies un pieaugs, tad mēs varēsim sākt runāt par eiro pārvaldību, par plašāku integrāciju eiro un vienotās valūtas ziņā. Jo es uzskatu, tas neapšaubām ir nepieciešams, ārkārtīgi nepieciešams taču tā kā trūkst uzticēšanās starp ziemeļiem un dienvidiem, ir ļoti grūti vadīt šādu veidu solidaritātes spārnotas sarunas. Stabilitātes pakotne, divu dokumentu, sešu dokumentu pakotne, fiskālā, fiskālā pakotne. Daudz kas jau ir darīts, lai pārvietot suverenitāti no tām valstīm, kurām ir liels problēmas. Es domāju, ka mums vēl ir jāpagaida, līdz dieviļi tuvosies ziemeļiem, un tad mēs kopā varēsim turpināt jaunās reformas un celā, cerams, nonāksim arī pie sociālo tiesību atkopšanās, ja ekonomika pieaugs. Paldies! Much, muchísimas gracias, eh, señora Zarretelli. Lielas paldies. Šie komentāri bija ļoti interesanti. Paldies par nostājām, kuras eh, paudāt. Es atzīmēju, ka šis nostādes bija ļoti interesants. Un tagad varbūt dosim vārdu nākamajam eh, runātājam. Spānija žurnālista, kas pārstāv ļoti slavenu laikrakstu ABC, tātad Zerbeto kungs. Enrique Zerbeto. Paldies! Viena no priekšrocībām, runājot pēc Adriānas, ir tā, ka viņi izsakās ļoti skaidri, un es varu turpināt, un īstenībā viņi pateikusi ļoti daudz ko no tā, ko es gribēju jau teikt. Es, eh, gatavojot eh, savu prezentāciju, domāju, kā labāk paskaidrot Spānijas situāciju, kā labāk izstāstīt, eh, kāpēc ir tik daudz iniciatīvas, tik daudz organizācijas, kāpēc notiek tik plašas diskusijas Spānijā par esošo stāvokli. Daļēji tas ir tāpēc, ka mums ir ļoti aktīvi parlamentārieši gan Eiropā, gan arī mūsu parlamenta, bet turklāt vēl Spānijas iedzīvotāji ir ārkārtīgi saniknoti, viņus ir saniknojis situācija, un mēs redzam daudz Spānijas iedzīvotājs, kas eh, daudz spāņu tagad jūtas nelaimīgi, viņi ir aizvainoti, viņi domā un, un, un vaicā, kas tad ar mums tiek, iz, tiek darīts, un nu, Arī bezdarba līmenis veicina šādu satieksmes veidošanos. Un patiesībā tas ir ļoti saprotami. Viss šīs lietas arī formē cilvēku domāšanu. Cilvēki ir bez darba, un nonāk uh, tādā situācijā, kur nav īpaši daudz vietas optimismam. Un ļoti grūti ir uzturēt optimismu līmeņus e, tādos e, apstākļos. Ļoti daudz cilvēku nevar samaksāt kredītu par mājokli. Ļoti daudz organizācijas runā par to, ir tāda komiteja, kur sanāk dažādas organizācijas un runā par tādām lietām, kā piemēram finansējums samazinājums veselības sektora. Veselības sektors turpina funkcionēt, tomēr finansējums samazinājums ir ļoti dramatisks. Varbūt šeit ir arī šī sajūta, kas ir drīzāk psiholoģiska, nevis reāla. Ir tāda sajūta, iedzīvotāji domā, ka veselības aprūpas līmeņi ir pasliktinājušies un tas tā kā solis atpakaļ Kaut gan ir arī cilvēki, kas reaģē diezgan labi uz šo budžeta samazinājumu situāciju. Te ir tikai atsevišķi varbūt tādi tumši momenti, bet eh, pamat, pamatos ir cilvēku nespēja identificēt sevi ar problēmu, saprast un arī īstenot un apiet, kāpēc tas tā notiek, kāpēc man tagad ir jācieš, kāpēc tas viss notiek tieši ar mani. Un ir ļoti daudz uh, cilvēka, kuriem mēs esam runājuši, un par to runāja arī iepriekšējā sanāksmē uh, par akcijām, preferenču akcijām, kāda bija attieksme tajā situācijā, un grūti ir arī pieņemt lēmumu šādā situācijā. Viss it kā atbalsts tiek sniegts bankām, un ļoti grūti ir saprast, kurš tad ir vainīgs un kas varētu tā tad būt vainojams visās šajās nelaimēs. Un te ir problēma ar cilvēku uztveri un domāšanu, arī attieksmi, un tāpēc ir tik ļoti daudz komitejas un ļoti daudz delegācijas, kas nāk uz šo te mūsu komiteju pārstāvot Spāniju. Uh, un ko mēs varam izdarīt, kā mēs varam viņiem palīdzēt. Īstenībā daudz ko nevaram, jo ir ļoti daudz pasākumu, kas tiek vesti, bet tie, manuprāt, nav produktīvi. Nu, gluži pretēji, kontraproduktīvi un varētu. Mēs pat nonāk pie kaut kādām antisabiedrību atbalstošām aktivitātēm. Eiropa arī, mēs runājam par globāliem jautājumiem, bija diskusija par līgumu, par, tad bija konventa diskusija. Bet eh, ir, mēs bieži runājam par daudzveidīgumu, bet īstenībā ir arī pretruns starp ziemeļiem un dienvidiem. Tā ir milzīga atbildība. No vienas puses ir cilvēki, kas veicina šo Eiropas modeli, piemēram, situācijā apvienotā karalistē, tur mēs redzam, kā ietekmē krīze. Cilvēki vienkārši vaino Eiropu. Un ir pat tādas domas, ka apvienotā karalīte varētu pat iziet ārā no Eiropas Savienības. Arī Spānijā ir tāds sentiments, sakot, lūk, Spānija būtu daudz labāk būt vienai bez Eiropas Savienības. Lūk, tādi sentimenti pastāv, bet mums jācenšas, mm, jāmēģina risināt problēmas kopā. Politiķi cenšas eh, arī uzņemties atbildību, un te jāsaka, kas politiķiem vispār ir milzīga atbildība esošajā kontekstā. Un tā tas ir ka tas, ko mēs redzam šobrīd Spānijā, nu nevarētu teikt, ka tas būtu kaut kāds sociālais sabrukums, tā tas nav. Ir vienkārši sabiedrība, kas cenšas atrisināt savus problēmas, ka ir dažādas tīklu struktūras, sadarbības organizācijas. Jāsaka, ka tā tas ir visās valstīs arī. Beļģijā, cik es zinu, ir tādas tādas tā kā neredzamas struktūras, bet ir arī tāda lieta kā ģimenes solidaritāte, piemēram, savstarpēji ģimenes palīdz, samaksāt parādu vai ģimenes lodzi plašākā ziņā, un tas ir ļoti interesanti. Šī te savstarpējā palīdzība. Šeit es nemaz nerunāju par pensijām. Faktiski ļoti ļoti daudzi cilvēki norakstās īpašumus mazbērniem tagad un dzīvo no pensijas. Tāda ir šī situācija. Un mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ja mēs kaut ko darīsim ar pensijām, tur būs jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, te varētu būt dažādas lietas pirms vēlēšanām. Šobrīd pensijas ir tāds tā kā sociālās stabilitātes pamats un visapkārt notiek tāda iekšējā devalvācija, par kuru jūs droši vien zināsiet, samazinās darba algas, pa 40% ir samazināts algas atsevišķos sektoros. Un šādā situācija pa vidu tam visam mums ir cilvēki, kas strādā par ļoti, ļoti zēmu atalgojumu. Varbūt tik zemu kā 800 eiro mēnesī vai pat tūkstotis varbūt. Katrā ziņā šis ir ļoti zems atalgojums un viņiem nav iespējams neko uzkrāt nākotnē pensijai. Kādu pensiju te viņi būs nopelnījuši nākotnē? Tad šī situācija ir ļoti dramatiska un es nezinu, kā valdība atradīs tātad izēju un kā viņi izbalansēs starp divām šīm sarežģītajām situācijām. Uh, pensija faktiski šobrīd ir tā kā tāds stabilitātes faktors pensiju sistēmu, pensijas vispār. Un nobeigumā vēl dažas atziņas, gribu runāt par ārējiem faktoriem. Teiksim, Vāc, tā doma, ka Vācija atbalsta visu situāciju Eiropā kopumā un arī Spānija aizniedz atbalstu Šeit es pat man jāatzīst, ka vēl nekādi iepriekš mēs neesam tik ļoti interesējušies par Vācijas vēlēšanu rezultātiem kā šogad. Interese bija milzīga. Un uh, mēs redzam šo ārējo lietu kā svarīgu faktoru. Varbūt daudziem nepatīk šī ideja par lielo koalīciju, kuras vienā stūrī ir Merkel. Uh, un eh, arī sociālistiskā partija, varbūt tā ir tik ļoti labi neveicās Spānijā, nezinu, vai mums palīdzēs sociāldemokrāti Vācijā, skatīsimies, kā tas būs. Bet eh, šī ideja starp šķirni starp ziemeļiem un dienvidiem. Eh, to mēs redzam kā negatīvu lietu. Mums vajadzētu izvairīties visādā veidā no šīs plaisas paplašināšanās. Uh, Mēs ceram, ka kaut kas mainīsies Spānijā, ir politiskās partijas, kas um, nav, nu, tiešām nepilda savus solījumus un uh, nepilda savu lomu. Ir vesela rinda dažādu institūciju, kas vairāk fokusējas uz savām personiskām interesēm, nedomā par sabiedrības vai pilsoņu interesēm kopumā. Bet uh, vajadzētu risināt problēmu kaut vai rosinot savstarpējo komunikācijas ar dažādiem sabiedrības slāņiem un sektoriem. Uh, un valsts struktūrām vajadzētu nodrošināt aizsardzību strādniekiem, darbaņēmiem vispār. Mums ir jāatbalsta arī tie cilvēki, kuri ir bez darba. Tas ir ārkārtīgi svarīgs process. Un es domāju, ka sabiedrībai kopumā ir jāpadomā par to, kas, kādu sabiedrību viņi gribētu veidot, un katram vajadzētu pildīt savu lomu. Mēs eh, zinām, ka ir bijuši arī optimistiski periodi ir bijuši ilgi komforta gadi, tad bija optimisms, bet tagad vairs tā nav. Mums ir nepieciešams pieņemt lēmumu, bet šiem lēmumiem ir jābūt ar sekām noteikti ietekmi. Tāpēc es aicinu padomāt, varbūt padziļināti, kas notiek arī ārpus sabiedrības un arī iekšpusē, kā, kas notiek ar sabiedrības saliedētību. Spānijā Piemēram, es uzskatu, ka vajadzētu izvairīties no tādas nostājas, kur no sākuma jāglābju sevi un tad eh, pēc tam vispār. Mēs saskatām arī zināms optimismu iedīgļus. Mēs redzam, ka ekonomika sākusi darboties nedaudz labāk. Un iespējams, ka ir kaut kādas pazīmes, kas liecina, ka mēs sākam uh, lēnām iet ārā no šīs sliktās situācijas. Es gan negribētu iekrist tādā pārspīlētā optimismā, bet nevajadzētu arī pārāk iekrist pesimismā. Tātad es domāju, ka ir tomēr faktori, kas eh, kaut ko nozīmē, kas arī ietekmē situāciju. Un šis vienotības elements ir ļoti svarīgs šai ziņā. Mēs uzskatām, ka Spānijas ekonomikā ir ļoti daudz priekšnosacījumu, ļoti daudz pamata elementu, kas ļautu valsti atkal atjaunot, ļautu iziet ārā no krīzes un radīt labklājības sabiedri. Ir arī mainīsies pasaule, tā kļūsi globalizētāka, ir jūtama aizvien lielāka Ķīnas ietekme, tas arī ir jāņem vērā. Bet arī mums ir savs potenciāls, un tāpēc ir jārunā par vienotību. Tas man tiešām ļoti uztrauc. Es labprāt atbildētu uz konkrētiem jautājumiem par Spānijas situāciju. Paldies! Jūs! Lielas paldies! Tagad dosim vārdu vairākiem lūgumrakstiesniedzējiem. Eh, darba kārtībā ir minēti ļoti daudzi lūguma rakstu iesniedzēji, pēc tam mums arī vajadzētu dot iespēju deputātiem uzdot jautājumus. Tātad visiem runātājiem ir jādod iespēja izteikties. Vispirms eh, došu vārdu pirmajam lūguma rakstu iesniedzējam. Teodoros Pitikaris no Grieķijas. Atvainojos, eh, es jūs ne, nepamanīju. Jūs runājāt par pamatiesību hartas pārkāpumiem. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, cienījamās dāmas, godāmie kungi, godājamie komitejas deputāti. Esam pieredzējuši to, ka krīzei ir ne tikai acīm redzamas sekas, proti tās skar ekonomiku uh, pamatiesību harta protams, ir saistoša uh, daudzām dalībvalstīm, bet ne visām. Vairākām dalībvalstīm ir uh, bijis izņēmums attiecībā uz pamatiesību hartu. Trojka ir eh, nav uzstājusies to, ka šīs pamatiesības būtu jā, jāievēro. Ήρθε η κυβέρνηση με μια πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και κατέργησε το θεσμοθετημένο δικαίωμα των ε, σωματείων. Institucionālās tiesības ar dažādām darba ņēmēju un darba uh, devēju asociācijām netiek pilnībā nodrošinātas, proti šīs asociācijas nav vienojušās par algām, un līdz ar to tas ir bijis ļoti svarīgs krīzes faktors. 28. pāns, kur ir runa par tārefu vienošanos un arī par tiesībām uz streikiem, līdz ar to netiek pilnībā nodrošināts. Pēdējos memorandos un arī uh, dažādos nolīkumos par parādiem, mēs redzam vairākus gadījumus, kur e, streiki vienkārši tiek atteikti. Līdz ar to tiesības uz streikiem, kas ir paredzētas pamatiesību hartā un arī daudzos citos nolīkumos, netiek ievērotas. Brīžiem pat ir bijuši tādi absurdi gadījumi, kā rotbiedrībām tiek eh, draudēts ar eh, arestiem un cietumsodiem. Σε νέες περικοπές πάλι στο επιμέρους στον ιδιωτικό τομέα πέρα από τα όρια και έξω από τις συλλογικές. Tad tas viss izraisa papildu izmaksas gan privātam, gan publiskajam sektoram. Tas ir saskaņā ar eh, kolektīvo koplīgumu. Your... Kiriakis, Jaurā. Lielas paldies, Pitikakis kungs. Tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Antonija Barbara Molina no Spānijas. Viņš runās par uh, veselības nozares līdzekļu samazinājumu Katalonijā. Paldies, dāmas un kungi! Ja mēs eh, skatāmies uz valsts sektora samazinājumiem 2011. gadā, tad es vēlētos norādīt uz mūsu lūgumrakstu, kur mēs izklāstījām mūsu bāžas saistībā ar eh, līdzekļu samazinājumu veselības nozarei Katalonijā. Īsnībā pašlaik saskaramies ar situāciju, kas līdzinās murgam. Uh, šie ietaupījumi veselības sektorā nepalēninās, tie vienkārši palielinās nenormālos apmēros. Un tas smagi skar veselības politiku Spānijas valstī. Šī politika ietekmē visu situāciju Katalonijā un arī visā Spānijā. Var novērot tādu kā liberāļu epidēmiju uh, visā valstī. Un te ir runa par tādu kā atsvešināšanos. Es vēlētos nedaudz iecināties vēsturē Eiropas Savienība īsnībā dzīmā uz uh, veselības politikas uh, pleciem. Tas, ka veselības politikas eksistēja dažādās valstīs, arī veicināja Eiropas apvienošanos. Jūs varbūt atcerēsieties, ka 1993. gadā Eiropas Savienība piespieda valstis pieņemt tiesību aktus veselības jomā. Uh, Eh, pretējā gadījumā eh, valstis eh, nevarēja turpināt darboties Eiropā. Ja mēs paskatāmies uz šiem dažādiem faktoriem, tad mēs redzam arī, ka ķīmijas lobby un dažādi veselības lobby ir kļuvuši par veselu milzīgu tirgu. Man nav pietiekami daudz laika, lai es iedzinātos detaļās bet es varētu jums sniegt veselu sarakstu par dažādām problēmām, kas ir parādījušās. Tāpat arī ir ļoti daudz dažādu smagu kļūdu, kas ir pieļautas veselības politikā. Pirmkārtām budžeta samazinājumi, ļoti garie gaidīšanas saraksti, tie ir tādi kā izmisuma saraksti. Pietrūkst kultus vietu, trūkst ķirurgu, bezdarbs. Tā ir skaitā profesionāļu nozarē. Nabadzība, eh, privatizācija visās nozarēs, eh, slikts uzturs īpaši bērniem, eh, pieaugoša nevienlīdzība. HIV inficēto pieaugums, alkoholisma palielināšanās un pašnēvības skaita pieaugums. Varētu teikt, ka pašreizējā paudze Spānijā uh, cieš no lielākiem veselības traucējumiem nekā viņu vecvecāki. Jautājums ir par to, kā mēs atbalstīsim veselību, kā nodrošināsim kvalitatīvu darbu, sociālu iekļaušanu un solidaritāti. 3012. dekrēta likums īstenībā rada vēl vairāk bažu, jo ar šo dekrētu uh, 80 tūkstoši cilvēku tiek izslēgti no veselības nozares, tiek uh, lūgts ieviest jaunu maksājumu sistēmu. Mēs Spānijā to saucam par dubulto maksājumu sistēmu. Proti, mums pašiem ir jāmaksā par medikamentiem, tā skaitā tādiem medikamentiem, kas ir paredzēti ļaundabīgo audzēju ārstēšanai. Tiem taču būtu jābūt pieejamiem visiem. Tāpat arī mums trūkst medicīnas transporta. Uh, Līdz ar to samazinās eh, sagaidāmais dzīves ilgums, un mēs saskaramies arī ar milzīgu korupciju. Protams, arī pieaugošais alkoholisms rada ļoti daudz pašu. Es eh, nevēlos eh, šeit turpināt uzskaitīt šīs milzīgās problēmas, jo negribu uh, izklausīties uh, ļoti negatīvs. Uh, Mums ir dati, kas pierāda pašreizējo situāciju, un mēs redzam, ka šis ceļš mūs novedīs līdz eh, bezizējai, līdz eh, krišanai eh, um, bezdibenī. Šī sistēma ir slima, tai nav vajadzīgā valsts atbalsta, mēs nevaram nodalīt sociālos un ekonomiskos aspektus, mums ir jārēģē uz šo procesu, veselība sabiedrībā ir jāskata integrētā veidā. Mums ir jādomā par cilvēku veselību un sabiedrības veselību kopumā. Proti, mums ir vajadzīga asins pārliešana. Un šī asins pārliešana varēs tikt nodrošināta tikai tad, ja pilsoņi un dažādas pilsoņu pārstāvētās organizācijas sāks piedalīties šajā procesā. Protams, um, mēs nevaram būt perfekti nekad, bet parlaments eh, nevar eksistēt, ja tas nenodrošina pielāgošanos eh, vai arī eh, nemaina paredzēto ārstēšanas kursu, un parlamentam tas ir jādara, tam ir jāmaina ārstēšanas kurs, ja mums nav vajadzīgo resursu. Mēs šeit paļaujamies tikai uz farmakoloģisku reakciju. Mums ir jācīnās, un te es varētu uzdot jautājumu visiem klātesošiem deputātiem. Proti, uh, Tas, ko mēs tagad pieredzam, ir nevienliedzības palielināšanās, un mēs redzam, ka visvairāk cieš eh, vajāk, vajākie sabiedrībā. Un jautājums ir šāds, vai jūs eh, to apzināties, vai arī jūs saprotat šo vēsturisko lomu, ko jūs spēlējat šajā procesā. Es šeit nerunāju par valsts eh, veselības nozares likvidēšanu Eiropā. Mans lūgumraksts attiecas uz šādiem jautājumiem. Kāpēc gan nevar paredzēt garantijas klauzulu tādu kā sarkano līniju normatīvajos aktos un līgumos, kur būtu teikts, ka nevar turpināt privatizāciju, nevar turpināt valsts medicīnas sistēmas izlaupīšanu. Ir jānodrošina šīs sistēmas vispārējais raksturs, un tā ir šī sarkanā līnija. Pirmkārtām mēs nedrīkstam kaitēt, tas ir uh, medicīnas filozofijas galvenais pamatprincips nedrīkst nodarīt neko ļaunu. Veselības sektors, eh, sektora galvenā filozofija norāda uz to, ka tie ir īstie pakāpojumi, patiešām īstie sociālie pakāpojumi, un pašlaik notiek absolūti pretējais. Lielas paldies par jūsu pacietību un uzmanību. Lielas paldies! Tagad varam pievērsties trešiem lūgumrakstam, un šeit ir nelielas izmaiņas. Sāra Kampuhano Kasas mums pastāstīs par lūgumrakstu, kas attiecas uz finanšu instrumentu pārdošanu, negodīgu rīcību pret kādas krājbankas klientiem. Paldies! Es vēlētos šeit jums citēt Spānijas, eh, spāņu valodas vārnīcu, proti, ko eh, nozīmē vārds krāpšana, proti, ka kāds cenšas iegūt naudu negodīgiem līdzekļiem. Mans tēvs, tāpat kā daudzi citi Spānijas pilsoņi, tika spiests nopirkt uh, Hace ya un año y medio que personas como mi padre están luchando para akcijas eh, un eh, šī eh, rīcība, kas viņam tika uzspiesta, bija ļoti riskanta. Mans tēvs centās atgūt savus ietaupījumus, un viņš domāja, ka ar šai depozīta palīdzību viņam tas izdosies, taču tā nebija. Mēs nosūtījām vēstuli ģenerālprokuroram, pēc tam tas tika pārsūtīts Barcelonas padomē, uh, Un mēs nesaņēmām nekādu atbildi no šīs institūcijas. Mēs nesaprotam, kāpēc eh, pret mums tiek izrādīta tāda vienaldzība. Pēc tam mēs sazinājāmies arī ar lūgumrakstu komiteju Eiropas parlamentā. Mēs uzskatām, ka oficiālās organizācijas varas iestādes Spānijā uh, ar mums nekontaktējas. Mēs eh, tikāmies ar advokātiem, ar patērētāju aizsardzības organizācijām, un pavisam nesen mēs e, vērsāmies arī arbitrāžā. Mans tās lūdz arbitrāžu jau jūlijā, bet mēs neesam līdz šim uh, neko dzirdējuši. Šī šķīrētiesas sēde vēl ar vienu notikusi. Mēs nezinām, kad mēs pēcot ieraudzīsim gaismu tuneļu galā. Mēs vēlamies panākt pozitīvu risinājumu arbitrāžā, pretējā gadījumā mums nāksies vērsties tiesā, un tas būs ļoti dārgi. Uh, Es gribētu, lai mūsu pilsoņu tiesības tiktu aizsargātas tieši tāpat kā mūsu patērētāju tiesības. Mēs eh, nedrīkstam saskarties ar šādu situāciju kā pašlaik. Eh, bankai mēs uzticējāmies, mēs tā nodavām savus ietaupījumus, mēs uzskatījām, ka uh, banka pret mums izturēsies godīgi. Kāpēc gan uh, šī krāpšana netiek uh, notiesāta, kāpēc nav nekādu tiesas sēžu. Šis saraksts ir ļoti garš, tas uh, turpinās bezgalīgi. Kā gan mēs varam ticēt demokrātijai, ja mēs esam pieredzējuši šādu krāpšanu? Mēs uh, redzam, ka cilvēki, kas slēpjas aiz šīs krāpšanas, uh, nav uh, uzņēmušies nekādu atbildību, Un, ja vispār vēl pastāv taisnīgums, tad šie cilvēki būtu jāved uz tiesu un viņi būtu jāsoda, jo tas viss notika ekonomiskās krīzes apstākļos. Paldies, eh, Kampusons kundze! Es tagad vēlētos dot vārdu vairākiem kolēģiem, kas ir lūguši vārdu. Ar Vācu Kalas, Enes un Sarafakus kungs. Un arī es pati uzstāšos. Sarba kungs, lūdzu. Senjor prezidente, aime gustarī. Paldies, priekšstādātāji. Es vēlētos atgriezties pie kampātors Annu kundze, kundzes sacītā. Viņa jau pirms vairākiem mēnešiem šeit uzstājās arī. Man viņai jāsaka, ka mēs jūtam līdzi cilvēkiem, kur nonākuši tādā situācijā, kā viņas tēvs, un tiešām te ir pamats runāt par krāpšanos. Tātad runāsim par koncepts, kon, kon, kontekstu. Preferenciālās akcijas ir saistīts ar pārāk uh, brīvu uh, <clears throat> politiku, liberālu politiku no parlamenta puses, un uh, Uh, atbildīgās personas nav uzņēmušās savu atbildību. Un ir arī citas, kas mēģina rast risinājumu. Un Sāra jau to sacīs, šie risinājumi galvenokārt paredz tādu kā arbitrāžu, starpniecības darbu. Un tas ir uh, Galīcijas valdības uh, jauninājums. Pirmo reizi e, tiek iedarbināta šāda veida procedūra, procedūra Galīcijas autonomā valdība un pat centralizētā valdība šiet ir diezgan ierobežot iespējamo risinājumu meklējumos. Un Almuņas kungs konkurences e, komisārs arī norādīja, ka šeit ir zinām ierobežojumi. Paskaidrošu, Pieņem, pieņemsim, ka rīt valdība pieņems lēmumu, ka visi, kas ir saistīti ar šo lietu, ja valdība pieņem lēmumu tām atdot līdzekļus, tad komisija noraidītu šo ierosinājumu, jo komisija jau vairākas reizes ir sacījusi, ka valdība mēģināja rast risinājums, taču vēlreiz ir jātarpojas zināmos ietvaros, un Eiropas komisija un uh, kon un eh, konkurences komisārs eh, norādīja ierobežojums, kur ietvaros ir jārīkojas. 70% no, no tiem cilvēkiem, kas iepirkuši šīs preferenciālās akcijas, ir uh, šiet saņems atpakaļ savus līdzekļus, tātad 70% saņems atpakaļ. Tātad valdība dara visu, lai rastu risinājumu, un Eiropas komisija atkārtošos <clears throat> dažkārt uzliek zināms ierobežojums. Šiet, ka vēl arvien valda, valda šaubas. Daži investori negūs labumu no arbitrāžas lēmumu, taču vēlreiz uzsvērš mūsu valdība un citas valdības mēģinās darīt visu, lai atrisināt šo problēmu, un vēlreiz uzstājus to, ka mūsu solidaritāte ar Kampusānas kundzi, ar viņas ģimē, ar viņas tēvu, uh, ir nepārprotama, un vēlreiz gribu jums sacīt, kundze, ka šī problēma radīs savu risinājumu, un investori, kur darbojās uh, um, labticīgi, radīs risinājumu. Paldies, Cukalas kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uh, pateikties uh, izcilējiem runātājiem taču arī lūguma rakstu iesniedzējiem, kuri raksturo situāciju, iezīmē ainu, kurai ir tie paši simptomi gandrīz visās Eiropas dienvidu valstīs kā ārkārtīgi parauga manā valstī, Grieķijā. Uh, Itālijas runātāja pieminēja um, Grieķijas statistikas datu uh, viltošanu par budžetu. Atklāt sakot, man ir šaubas par to, vai Grieķijas valsts sistons, uh, sektors vai mūsu valsts vadītāji, kas apliecināja šādu savu uh, kompetences trūkumu, būtu varējuši šos skaitļus piedāvāt bez Eiropas Savienības iestāžu līdzināšanas. <clears throat> Tātad te ir, nu, dien, dalījums starp ziemeļiem un dienvidiem, un šis dalījums šeit ir daudz sanāks nekā sākotnēji varētu likties. Tas nav nekāds pagaidu uh, problemātisks jautājums. Te runa par kultūras atšķirībām. Lai to pierādītu, es varu sacīt, ja mēs paraugāmies uz 28 dalībvalstu Eiropu un septiņu vislabāko Eiropas ekonomiski spēcīgāko valstu kopumu, tad jūs redzat, ka <coughs> Eiropa 28 eh, valsts kontekstā nemaz nav vadītāji globālā līmenī, bet ja es paraugāties Zviedriju, Vāciju, Nīderlandi, mm, citām valstīm, šīm septiņām spēcīgām valstīm, tad redzams, ka šādā kontekstā Eiropa ir līdera arī globālā līmenī. Es gribu izjaukt mītu par to, ka Ziemeļi finansē dienvidus Manā rīcībā ir Austrijas un Vācijas finanšu ministru paziņojumi, un viņi saviem pilsoņiem saka, ka viņu pilsoņi tikai iegūs no šīs krīzes. Un pat savās deklarācijās paziņojumos šie ministri ir e, nākuši klajā ar skaitļiem, kādas summas tad iegūs Vācija un Austrija no šīs krīzes. Un mūsu kolēģis lūgumrakstiesniedzējs e, ārs no Spānijas, pateicos viņam par viņa uzstāšanos. <clears throat> un arī žurnālists no ABC laikraksta Spānijā runāja par stabilitāti, par to, ka pensija ir sociālās stabilitātes garants Spānijā. Grieķijā pensija ir samazināta ļoti lielā apjomā, un līdz ar to dažādi tie pensiju fondi ir uz bankrota robežas, un līdz ar to mūsu valstī Grieķijā šis stabilitātes faktors, diemžēl, vairs nepastāv. Es vēlos arī sacīt, ka, diemžēl, manā rīcībā nav atbilstošs datu, lai runātu par uh, uh, krīzes rādītājiem. Es neesmu eksakto zinātņu speciālists, taču Ir negodīgi, ka cilvēkiem ir jāmaksā par krīzi, kad nepareizi modeļi tiek izvirzīti, prasības ir jāizpild parastajiem cilvēkiem. Tāpēc neesiet pārsteigti par to, ka tad, ja Grieķija, kas ir pazīstama ar savu mēru izjūtu, ar savu miermīlību, parādās tāda nepatīkama parādība kā zelta rītausma. Pagātnē nekas tāds Grieķijā nav piedzīvots. Es nevēlos runāt par kaut ko pusam konkrēti, taču nestāstiet, ka jūs esat aizmirsuši par neonacistu grupām, uh, kas e, parādījušās tajās valstīs, kas sev uzskata par demokrātijas virzītāju spēkiem. Neaizmirsīsim, ka šādas grupas arī ir pie varas vienā no Eiropas ziemeļvalstīm. Aicinājums no manas puses. <clears throat> Šodien e, tas, ko kolēģis sacīja par Ozo kungam Proti, ja 74% piemēram no <clears throat> pilsoņiem būtu par Eiropu manā valstī, un ja viņi apzinās, ka Eiropa ir visu problēmu sakne, tad mēs saskarsimies ar nopietnu problēmu. tad visa Eiropa būs pakļauta verdzībai ne tikai Grieķija vien. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Eh, Turpināsim darbu. Salavrakos kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Ar lielu interesi klausījos dažādos runātājus, es, es viņos ieklausījos, tos, kas eh, izteicās no paneļa puses, no tribīnas puses un no zāles. Es piekrītu gandrīz visam, kas šeit ir izskanējis. Atgādināšu, ka Eiropas Savienība ar lielu romantisku aizraušanos, entuziasmu uh, sāka veidot labāku Eiropu pēc otrā pasaules kara mērķis bija Eiropas pilsoņiem izveidot labāku Eiropu. Nu jau 20 gadus Vācija ir apvienojusies, mēs visi šim procesam palīdzējām. Un pēc šī romantismu perioda, lūk, mēs saskaramies ar vilšanos, esam nonākuši realisma posmā, un ar šo realismu mēs gluži neprotam rīkoties. <clears throat> Eiropas krīze ir pārvaldības krīze, un tā ir izraisījusi plaisas ne tikai solidaritātei, bet arī vispār uzticēšanās spējās starp dalībvalstīm. Un šī uzticēšanās krīze, lūk, tagad ir nonākusi arī pilsoņu vidū. Eiropai ir būtiski saglabāt sociālo kohēziju. Tomēr neviena no dalībvalstīm nedrīkst būt par nastu citām dalībvalstīm. Taču no visām šīm diskusijām neizriet nekāds reāls priekšlikums. Mēs vienkārši esam konstatējuši, kāda ir pašreizējā situācija. Un visās šajās diskusijās trūkst viena sadaļas, proti tās par demokrātiju. Ja tas ir ļoti svarīgi, jo pat laban 8% e, tāds ir Eiropas iedzīvotājs skaits uz pasaules fona un 30% no pasaules globālā IKP. Taču 2050. gadā Eiropas iedzīvotājs skaits būs tikai 5% no pasaules iedzīvotāja un Eiropas IKP būs 14 līdz 18% no globālā IKP. Tas nozīmē to, ka Eiropa kļūs nabadzīgāka. Tā pamazām izsput. Līdz ar to tai vispirms ir jāsatur, jāuztur sava kohēzija, savu solidaritāti, jo citā tā nevar aizsargāties no, jaunti, no uh, valstīm, kas tagad ātri attīstās. Un tad tai ir arī jāvairo Eiropas ienākumu. Taču pēdējo piecu gadu laikā neesmu redzējis nekādu centienu šai virzienā. Nav centienu vairot mūsu ienākums. Ir jāsaglabā mūsu konkurētspēja, mūsu augstais līmenis, taču, lai to darītu, mums ir jāvairo mūsu ienākumi, taču nekas šai ziņā netiek darīts. <clears throat> Es kā sociālais partneris vēlētos, lai jūs nāktu klājā ar priekšlikumiem šajā virzienā. 25 miljoni bezdarbnieku Eiropā. Mm, tāds ir viņa skaits, mēs nevaram viņus vienkārši ignorēt. Daži te runā par eh, dzīves līmeņa uzlabošanos, bet Eiropā ir 25 miljoni bezdarbnieku. Un te es nerunāju par bezdarbniekiem migrantu skaitā, migrantu vidū. Uh, taču šajā kontekstā es neredzu pilnīgi nekādus centienus. Varbūt mums vajadzētu orientēties uz tādu Eiropas politiku, kas izvir sev kāds konkrēts primāros uh, eh, sektors, kas būtu tad galvenais mērķis, lai veidotu mm, tādas vērtīgas darba vietas, jo pat labam starptautiskajā līmenī ir konstatējums tas, ka pastāv, piemēram, problēma ar pārtiks piegādu. Mums jābūt realistiskiem. Mēs visi piekrītam visām tām emocijām, eh, kas šeit izskan, un mēs jūtam līdzi, taču, lai risinātu problēmu, mums ir jābūt realistiski noskaņotiem. Un savu uzstāšanos beigšu eh, eh, šādi. Bieži vien cilvēkiem, valstīm un ideoloģijām ir viena un tā pati skaistā ideja. Taču hroniskā patoloģija muļķus raksturo tieši tās, ka viņi vadās no tās pašas idejas, nemainot savas idejas, ka mēs e, esam e, kaut ko gribam panākt bez vismazākā riska, bez vismazākās institīvas. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Vēl gaidām divi paneļi, divas kārtas, tāpēc es e, aicinu jūs izteikties īsāk. Paldies! Jāra kungs. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī lūgumraksta iesniedzējai. Un skaidrs, ka šī uzklausīšanā dod mums daudz iespēju diskusijām. Es, protams, cenšos visu to formulēt tādā pozitīvā veidā. Esmu taču politiķis, un man ir uh, jāskatās uz faktiem ar uh, skaidrām acīm, bet tajā pašā laikā jāmēģina vienmēr atrast pozitīvais. Sākšu ar to pozitīvo. Gribu teikt, ka krīze, ko pašlaik Eiropas Savienība piedzīvo, ir uh, tāds kā pārbaudas mērs Eiropas Savienībai. Mēs uh, redzam, ka mēs esam mm, vienojušies piedzīvot gan labus, gan arī grūtus laikus, un tagad ir šie grūtie laiki. Mums ir jāredz, vai Eiropas Savienībai būs iekšējais spēks šo krīzi pārvarēt. Vienīgā problēma, ko šeit, šeit saskatu, nu, īsnībā divas problēmas, mm, kas izriet no iepriekšējās runātājas teiktā, uh, Mm. tā aizniegums sākās ar uh, savu parādu atzīšanu. Es, uh, diemžēl, uh, nevaru teikt, ka mums ir bijusi iespēja apspriesties par uh, pieļautajām kļūdām. Jā, mēs redzam, ka bija tāda kā zemestrīce, daudzas valstis ir atzinušas, ka tās ir pieļaušas kļūdas. Ja kļūdas netiek atzītas, tad uh, rodas tāda sajūta, ka daži naudu nopelna, kamēr pārējiem ir jāmaksā tikai uh, parādi un rēķini. Es nezinu, vai mēs varam pārvarēt šo izjūtu, ja nenotiks šī kļūdu atzīšana. Uh, un tad Eiropas Savienībai būs grūti turpināt darbu. Mums ir vajadzīgas diskusijas, ir jāuzsāk dialogs, un tad eh, mums apzināti ir arī jācenšas aizstāvēt uh, mazie cilvēki. Galu galā esam lūgumrakstu komiteja. Skaidrs, mums ir jāpalīdz arī bankām Atceros, kas notika ar Lehman Brothers eh, banku, tā gandrīz bankrotēja. Tolaik Vācija teica, ka tā ir amerikāņu problēma, Vāc, uz Vāciju tas absolūti neatiecas, un ir skaidrs, ka banku bankroti nav mm, nacionāla lieta, tā ir startautiska lieta. Protams, mēs nepalīdzam bankām tikai palīdzēšanas dēļ. Ir jānodrošina, lai bankām būtu vajadzīgais spēks palīdzēt uh, cilvēkiem, saviem klientiem. Tieši tāpēc mums arī ir jāmēģina nodrošināt uzticēšanās līmeņa paaugstināšana. Un ir jānodrošina, lai šādos uh, krīzes laikos neciestu mazais cilvēks. Uh, Esmu dzirdējis šeit vairākus priekšlikumus no prezidija, un es gribētu šeit pasvītrot vairākas lietas. Kā tad izskatās solidaritāte? Solidaritāte ir divas, liet, divas puses. Pirmkārtām tā ir palīdzība, pašsaprotami ir jāpalīdz, bet ir arī pašpalīdzība. Vajadzētu nodrošināt tādu iespēju, ka uh, cilvēks, kuram ir vajadzīga palīdzība, viņš saņem tādu palīdzību, kas viņam e, ļautu pašam sākt sev palīdzēt. Tātad, ja mēs tikai palīdzam, tad e, mēs sniedzam šo milzīgo palīdzību, un e, šie cilvēki, kas saņem palīdzību, tad viņi vienkārši sāk paļauties uz šo palīdzību. Tika pieminēts arī maršala plāns, tika runāts arī par sportu, tika runāts par to, ka politika iespējams bija nepareiza. Uh, No Eiropas puses un um, kā jauno federatīvo zemju deputāts no Vācijas, es ļoti labi zinu, cik grūti ir atjaunot ekonomiku. Šis uh, jautājums man ir būtisks. Protams, maršala plāns ir labs, arī investīcijas ir labas, ekonomikas atveseļošana ir laba, bet tam ir vajadzīgi projekti. Uzskatu, ka nevarētu uh, būt tā, ka Eiropa nesniedz naudu. Es zinu, ka Eiropai iet grūti, ka Eiropā ir jauniešu bezdarbs un tā tālāk. Es, kā Eiropas parlamenta deputāts, uzskatu, ka mums ir jābūt konkrētiem. Mums ir jāsaka, lūk, šeit ir nauda, bet kādos projektos tā tiks ieguldīta. Šādu solidaritāti mēs varēsim daudz labāk attīstīt tieši šādā veidā, un arī mēs labāk varēsim nodrošināt ekonomikas atveseļošanu. Paldies! Eh, Paldies, Pīter! Mums vēl divas paneļu sarunas paredzētas šajā diskusijā, un tad mums jādod iespēja arī runātājiem atbildēt. Došu tāpēc ātri nākamajam vārdu Margarete. Paldies! Mani izprovocēja mūsu runātāji, pati pirmā runātāja, tātad Adriāna mani izprovocēja, uh, kur tika pasvītrota šī atšķirība starp dienvidiem un, un, un ziemeļiem, it kā katoļi cieši, un ziemeļi ir tie, kas uzbrūk. Es no Dānijas esmu, tātad es nāku no ziemeļiem. Uh, Es pat esmu vēl vairāk uz ziemeļiem nekā uz ziemeļiem, kas izskanēja šajā runā. Tomēr mēs no ziemeļiem nedomājam par to, ka vajadzētu sodīt dienvidus. Ir kaut kādas citas idejas, bet nav tāda ideja, ka vajadzētu sodīt dienvidus par kaut ko. Es tiešām uzskatu, ka ļoti daudzi cilvēki, kas dzīvo ziemeļu valstīs, tiešām uzskata, ka šīs stiprās ekonomikas ir guvusi šas uh, labumu no stingras valodas, ka nav iespējams devalvēt valodu, tad mēs uzskatām, ka tas ir svarīgi un tas nav nekas jauns. Bet kas mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams veidot tādu konstruktīvāku kritiku. Jākritizē arī mana valsts, un, protams, arī Vācija ir jākritizē. Varbūt, ka nav vīzijas, pietrūk šādas skatījuma vai novatoriskas stratēģijas investīcijām tieši. Labākajā gadījumā eh, cilvēki ir eh, domājuši par vecajām rūpniecībām, tur ir labāki lobiji, bet mēs neesam investējuši tādās stratēģijās, kas būtu devuši labumu, devuši labumu visai Eiropas teritorijai. Mēs runājam par visādām subsīdijām, par finansējumu samazināšanu, kaut ko nogriežam vecajām nozarēm, bet vajadzētu globālāku. Mēs ļoti ceram, ka Vācijas vēlēšanas tagad uh, varbūt likvidē šo pārāk lielo piesardzību stratēģijā, vismaz mēs to jūtam tā Vācija, uh, Dānija atgriežos pie idejas, kā tas ir sodīt dienvidu valstis. Es mm, nedomāju, ka mums būtu jāsoda, un es strādāju daudz ar Spāniju. Mums ir ļoti daudz korupcijas Spānijā es nevaru dzirdēt šo, ka kāds runā par atšķirībām kultūrām. Faktiski korupcija nekādā veidā nav saistīta ar kultūru, te ir pavisam cita lieta. Vajadzētu vienkārši pieprasīt caurskatāmību, atklātību un likt visiem strādāt, visām institūcijām saprotamā caurskatāmā veidā, klāstīt kaut vai par nodokļu iegūšanas ceļiem. Ļoti grūti ir pārliecināt mūsu nodokļu maksātājus uh, par to, ka vajadzētu maksāt nodokļus par kādu citu, kā tad, un šis cits nevar parādīt, kur tad šī nauda ir um, tērēt. Nemaz nerunāsim par Itāliju. Itālijas gadījums gan ir kaut kas cits es esmu ieskatījusies aiz šī prieš, priekškara tur eh, Itālijas administrācijā plauks neatbildība, bezatbildība, un kampānijas reģionālajam ministram ir nepieciešama piekrišana no 561 pilsētu mēra, lai kaut ko darītu. Skaidrs, ka tādā gadījumā šajā Katānijā vispār nav iespējams neko darīt. Mēs nerunājot par to, ka vajadzētu viņam apkarot mafiju, tur tas nevienmēr. Un um, Grieķijā arī nodokļu sistēma absolūti nedarbojas. Šeit neiet runa par sodīšanu, bet eh, kā lai es pārliecinu savas valsts iedzīvotājs, ka būtu nepieciešams maksāt par kādu citu, kur ir nu, tāds hauss. Viņiem ir jāsaprot, kur tad viņu nauda tiks sūtīta. Ja tas tā nebūs, tad situācija ir pilnīgi absurda. Uh, Un dienvidos tiešām dienvidvalstīs eh, zem vārda decentralizācija slēpjas korupcija un absurdas administrācijas. Viņi nesau, nevarētu nosaukt mafiju par kultūru. Ja mēs tādā veidā turpināsim, tad nekur netiksim un šī šķirtne paliks tur, kur ir. Un kur ir mūsu šaurās vietas, kur mūsu ierobežojumi. Es saprotu, kas, kā pietrūks ziemeļos. Un es kritizēju ziemeļus kaut gan man ir zināms arī dienvidu problēmas. Varbūt, ka mums tomēr ir kaut kāda līdzekļa, lai sakārtot šo situāciju. Es nesen runāju ar kādu Dāni, kurš eh, dzīvojis Ispānijā 30 gadus no citas politiskās partijas, gan viņš ir, viņš teica, ka nav svarīgi, domāt par nodokļu maksāšanu. Mēs nezinām, kur nodokļi aiziet. Mums vajadzētu aizmirst par šo kultūrālo konfrontāciju. Tas nav nekas kultūrāls. Nesauciet to tā. Paldies, Alkins kundze. Vistinēro kungs. Mēs zinām, ka mums vēl viens lūgumraksts iesniedzējs eh, kam ir jāizsakās, un tad ir jāpāriet pie nākamās mūsu diskusijas daļas. Lūdzu, lūgumrakties. Ne, Bostinārī kungam. Es negribu runāt par konflikts ar kultūrām, par civilizācijām. Šeit nekāda pretrunas nav. Ja mēs tā to analizēsim, tad mēs nekur netiksim. Eiropa tad būs zudusi. Mēs negribam atbalstīt šo civilizāciju sadursmes ideoloģiju Daudz svarīgāk būtu runāt par krīzes ietekmi uz mūsu Eiropas Savienību, kā krīze ietekmējas pilsoņus. Un šeit viens elements ir šāds, ka ir tāds process, kur palielinās atšķirība starp dažādiem iedzīvotāju slāņiem iekšā atsevišķa dalībvalstī un starp dalībvalstīm. Es tik varu pastāstīt par jaunajām dalībvalstīm, kur atšķirības starp iedzīvotājs laņiem dažādiem palielinās. Tas nozīmē, ka mūsu kohēzijas politika uh, tiešām nerada tos ieguvumus, kā, kā tas bija paredzēts. Un arī šī te taupība, taupības programma nedod cerēto rezultātu. Tas ir viens. Un otrkārt, šķirtnes palielināšanās starp sociālajām grupām, kā nekad iepriekš, pēc otrā pasaules kara mēs redzam, ka atšķirības starp pilsoņu grupām kļūst aizvien lielāks. Ir ļoti liels ārkārtīgi bagātu cilvēku skaits un aizvien lielākas iedzīvotāju grupas, kas kur jau ietilps tagad vidusslānis, tās grīms nabadzībā ir šī te nabadzībā grīmšana ar vidusslāni, tas skar kā nekad iepriekš. Un Trešais elements. Drastiski samazinās piekļuve veselības un izglītības pakalpojumiem. Parastais cilvēks aizvien grūtāk piekļūt šiem pakalpojumiem. Ne tikai manā valstī, Rumānijā, bet arī citās dalībvalstīs tā tas ir. Un to mēs redzam ļoti skaidri. Parastais cilvēks vairs neseņem savas pamatiesības, nav piekļuve uh, valsts apmaksātai izglītībai un publiskiem veselības pakalpojumiem. Un ja tas turpināsies tādā garā, tad gribu teikt, ka šobrīd šajā politiskajā elitē ir dramatiska situācija. Politiskā elite saduras un redz ne tikai kā sabrūk cilvēku ticība līderiem, politiskām institūcijām, bet ir redzams, kā pieaug radikālisms. Anarchistiskās radikālās grupas skaitliski pieaug, un tas notiek krīzes vidu. Un kamēr mēs runājam par to, kas notiek Grieķijā, varbūt eh, Vācijā, tur mēs to redzam, tur ir radikālas grupas, pat nacistiski orientētas grupas, un arī ar Krievijas pieskaņu, bet ko mēs redzam, ka ticība zūd, un šis process notiek radikāli strauji, un netic arī eh, kaut nu, pašiem pirmajiem pionieriem, Eiropas projekta dibinātājiem. Galvenais jautājums, kā atgūt šo uzticēšanos. Nākamā gadā mums būs vēlēšanas, un vēlēšanas būs kā rengen caurskats kas parādīs, kas notiek Eiropas sabiedrībā, un ja šīs parlaments, mūsu parlaments būs tā kā pīlārs, kas stāvēs pretim šai absurdai taupības filozofijai, ja šis eh, parlaments nepārādīs savu pro-eiropeisko jomu, tad situācija būs vēl problemātiskāka un viss Eiropas celtne būs apdraudēta. Mums ir jāpadomā par visiem šiem aspektiem kopumā jo tas tiešām ir dramatiski mūsu Eiropas projektam, un pašās beigās gribu citēt Malro. Vai nu mūsu Eiropas Savienība būs sociāla savienība, kas ļautu cilvēkiem atgūt uzticību, kur viņi gribēs ticēt mūsu Eiropas projektam, vai arī mūsu Eiropas projekts var pazust pavisam. Paldies Bastināru kungam. Un līdz ar to tagad mēs pabeidzam šo diskusiju, došu vārdu runātājiem, arī lūgumrakstiesniedzējiem. Mēs izskatījām veselu rindu jautājumu, kas ir būtu būtisks, saskan mūsu tematiku. Uh, Un man liekas, ka varbūt um, gada laikā kopš e, šo finanšu grūtību sāsināšanās, valsts izdevuma samazināšanās, mēs um, varbūt neesam vēl izrunājuši visas problēmas, kas šeit ir parādījušās. Bet tagad ir zinām uzlabojumi, finanšu tirgus uzlabojas, tas ietekmē arī reālo ekonomiku. Kāpēc es to visu šeit stāstu? Tāpēc, ka mēs daudz spriežam par uh, politikām, kā tādām, bet mēs maz runājam par risinājumiem. Kas mums būtu jādara? Kas tad tagad būtu darāms? Es domāju, ka mums ir jāpadomā par to, kā garantēt uh, ilgspēju dažādās uh, dalībvalstīs, un šeit ir dažādas reformas, kas notiek dažādās dalībvalstīs, dalībvalsts uh, veids katra no savas puses šīs reformas, lai risinātu tās, uh, tos jautājumus, kas ir varbūt īpaši būtiski konkrētā vietā vai dalībvalstī. Šīm reformām būtu jānovērt pie situācijas stabilizēšanās šajās valstīs. Piemēram, manā valstī mēs redzam, kas notiek, tad šeit daudz runātāji par to arī runāja. Mēs varam, protams, runāt par Spānijas situāciju, ko šī valdība dara, lai cīnītos ar katastrofālo situāciju. kopš 2012. gada viņi arī kaut ko dara. Viņi saved kārtībā, it kā publiskās finanses kontus, ir darījuši kaut ko, kas, protams, ir materializējies kā būtiski zaudējums Spānijas tautai, tad upurēšanās ir varbūt, bet um, tas visu, lai garantētu kaut kādu publisko finanšu ilgspēju tad mūs, mēs esam cenšies sakārtot finansiālo sistēmu, un tad mēs esam pavirzījušies uz priekšu. Un vēl mēs esam nākuši klajā ļoti ambiciozu reformu darba kārtību. Mēs redzam jau zināms efekts, un mēs redzam, ka kaut kur uzlabojas arī konkurētspēja. Mēs redzam, kā uzlabojas mūsu eksporta sektors, un ir arī pirmie plusi parādījušies tieši eksporta ziņā kopš 2008. gada. Un Salfrankas kungs arī pareizi runāja, bet eh, tad fokusēties uz konkrētiem pasākumiem. Ir jāliek uz galda šie konkrētie pasākumi un jādiskutē par tiem. Es gribēju visiem atgādināt, un Alkens kundzei arī gribēju atgādināt, ka tad, kad mēs runājam par Spāniju, Es zinu, ka Aukens kundze ļoti interesējas par Spāniju, viņa ir tāda Spānijas interesente. Uh, Bet, Margaret, es gribēju jums atgādināt, ka visos šajos jautājumos eksistē tāda lieta kā likumi. Turpat ir dažkārt nenormāli likumi, smieklīgi, dumji likumi. Un ļoti grūti saprast, kā šie likumi vispār saskan ar pamatiesību likumdošanu, kas eh, pastāv es ceru, ka jūs saprotat, ko, jūs, ko es te runāju. Protams, tas ietekmē arī tādas valsts kā Dānija. Tas, protams, ir jāpatur prātā, ka tā tas diemžēl ir. Un tagad iesim tālāk un došu vārdu mūsu trijiem lūgumu rakstu iesniedzējiem, ja viņi grib kaut ko teikt. Varbūt mums pavisam maz laika ir, bet sekosim tādā kārtībā, kā bija. Pitikālis kungs būs pirmais, divas minūtes došu jums, un, un tad pārējiem diviem, kam būs nāno kungam, un tā, tā tālāk. Tātad pitikālis kungs ir pirmais. Paldies. tiešām ļoti īsi, divas minūtes. Eiropas dibinātāji, vai viņi ir radījuši Eiropas eh, Savienību? Pēc otrā pasaules kara, pēc katastrofā, vai viņiem bija vīzija? Tad ir bijusi grūtības zona, kas ārkārtīgi saržīta apstākļi, kur ir bijusi grūtības gan eh, ar likumvārgu, gan ar likumdošanu, un tas eh, viss tad notika. Un tagad tas viss ir sāsinājies krīzes situācijā. Varētu rasties iespējas, ka valsts, kas izgājuši caur krīzi, tā kā Grieķija, Portugāla, Spānija un arī Īrija, kā, kā arī Tad šim valstīm ir ļoti īpatnē attieksme pret Kipru. Un tas norāda, ka budžeta politika nevienmēr tiek risināta ilgspējīgā formā, ir parāds, ir arī deficīts, un par to jādomā, ir jāsakārto šīs lietas, ir jāizstrādā jauna ekonomiskā un sociālā politika, kas eh, redz Eiropu visā kopumā, un nedrīkstētu varētu sodīt vai likt kaut kādas sankcijas no vienas puses otriem. Tad vieniem nevajadzētu sodīt otrus un nevajadzētu radīt šādā veidā jaunu rasismu, teiksim, rasismu no ziemeļiem pret dienvidiem. Tas tiešām nav ticami, bet tas eh, eksistēja tāds iezīmes eh, jau vairākus gadus. Un par Grieķiju runājot. Jūs zinat, ka grūtības ir, rezultāts referendumam arī valdības krīšana, un Grieķija ir pieredzējusi noteiktu tiesību normu zušanu vai pat pilnīgu izzušanu. Un BBC saitā pat ir bijis kāds raksts, kur kat, ir rakstīts, ka kat katrai valdībai ir jābūt pienākumam respektēt vēlēšanu rezultātus. Tiešām mēs redzam, ka tiek pārkāptas pamatiesības un mēs nedrīkstam pieļaut šādu notikumu attīstību. Grieķijā notiek koplīgumu pārkāpšana, valdība izdomā vienpusīgi, kas ir labāk, ne, ignorējot arī juridiskos ietvarus un nedodot nekādu pamatojumu. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka ir notiek arī tāda kā pazemošana. Cilvēki no dienvidiem tiek mm, pazemoti un ziemeļnieki. It kā, ka viņi nes šo smagumu par dienvidiem, tas nav pareizi, tas nav taisnīgi, mēs nedrīkstam aizmirst, ka dienvidos naudas cena ir augstāka un, un pēc jaunajām vēlēšanām un jaunajām Eiropas parlamentam vēlēšanām, ka būs jauns parlaments, es domāju, ka vajadzētu šo jautājumu risināt, vajadzētu noslēgt tā kā uzticēšanās paktu, veidot savstarpēju uzticēšanos. Un mums vajadzētu ticēt jaunajai Eiropai, tādai, kas respektēs savu cilvēku tiesības kas eh, piedos tātad stiprumu Eiropas idejai, atjaunos visu kontinentu ekonomiku, kā arī vajadzētu dalību valstīm piedāvāt jauno perspektīvu, jaunu redzējumu, lai garantētu sistēmas attīstību nākotnē. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Barbara Molīno kundzei. Es tiešām telegrāfiski runāšu. Es eh, gribētu eh, vēlreiz tomēr pateikt, ka nevienlīdzība nav sekundārais neoliberālās politikas efekts. Eh, tas ir tomēr neoliberālās politikas centrā un vēlreiz pie taupības. Taupības pasākumi joprojām būs saistīti ar ļoti būtiskām izmaksām, būs gan slimības, gan bailes, gan ciešanas, kā arī civilizētības trūkums. Kāds runātājs te teica, ka varētu būt atvesļošanās ekonomikai. Bet cilvēki nemaz nevar sagaidīt vai nevēlās. Viņi jau tagad izdara pašnāvības, slimi vienkārši gaidot šo atvesļošanos. Man ir konkrēti priekšlikumi uzskat, ka vajadzētu ieklausīties cilvēkos, kas runā, kas piedalās pie pilsoniskās sabiedrības, sociālām organizācijām, vajadzētu ieklausīties un ņemt par pamatu priekšlikumus, ko cilvēki dod. Un sociālie faktori noteikti ir svarīgi, tīpaši veselības gadījumā tas ir pilnīgi pilnīgi acīm redzami. Pārtika, izglītība, tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo citādāk nekas nepalīdzēs. Un lūdzu, nepieņiet likumus, kas vērsti pret veselības aprūpi. Nevajadzētu deregulēt veselības pakalpojumu tirgu, to mēs negribam. Mēs uzskatām, ka veselība tā nav kaut kāda privilēģija, bet tiesības, kas mums ir jāaizstāv. Paldies! como me ha... Me ha... Eh, Paldies. Molinas kungam. Gribētu teikt, ka visiem noteikti būs iespēja izteikties, un jūs, protams, varat arī balsot par likumdošanas programmu, kas jums um, var patikt un var arī nepatikt, bet tā ir jūsu iespēja balsot par mm, programmām, par manifestiem. Un tieši tāds ir demokrātijas pamats. Nu, protams, nevienam ir iespēja balsot un uh, nevienam ir uh, dot šāds balss tiesības. Protams, ka ļoti daudz kas ir atkarīgs arī no mūsu veselības uh, sistēmas. De Campus. Campus Ano kundzei vārds. Kā jau es uh, minēju, Mums ir jānodrošina, lai cilvēki, kas ir atbildīgi par krāpšanu ar privileģētajām akcijām, ir jāsoda. Viņi ir noziegušies pret daudziem Spānijas pilsoņiem, arī pret manu tēvu. Šī krāpšana nedrīkst palikt nesodīta, tas sabiedrībai nāks par sliktu. Esmu to pieredzējis pats savām acīm, tā ir mana dzīve. Netālu no turienes, kur es dzīvoju, Matero tika izveidota platforma attiecībā uz šo jautājumu par privileģētajām akcijām. Cilvēki, kas piedalās šajā platformā, ir ļoti dažādi. Ir cilvēki, kas ir vecāki par 60 gadiem, ir arī pensionāri. Un šie patiešām nav uh, tāda tipa cilvēki, kuriem vajadzētu investēt tik riskantos finanšu instrumentos. Uh, Šeit ir runa par cilvēkiem, kas ir strādājuši visu savu mūžu, un tagad viņi nevar piekļūt saviem ietaupījumiem. Šī situācija ir patiešām briesmīga. Es ceru, ka es varēšu atgriezties eh, pirms nākamgad un teikt, ka Eiropas komisija viņam palīdzēja, un ceru, ka man nevajadzēs atgriezties un teikt, ka neskatoties uz visiem mūsu pūliņiem, man stāvs tomēr nav atkovis savus ietaupījumus. Paldies Kampusāno kundzei. Mums tagad ir jānoslēdz šī sadaļa. Mums ir jāuzklausa mūsu divi uh, diskusiju dalībnieki. Saretēlī kundzei vispirms došu vārdu. Jā, protams, es varētu runāt par pilnīgi visu, bet dažas lietas mani absolūti pārsteidza. Dažas bija absolūti nepatiesas, un dažās varētu teikt, ka ir tāda kā kultūra sadursme Eiropā. Ir skaidrs, ka šāda sadursme pastāv bet es domāju, ka šī sadursme ir vēlama. Mums galu galā ir eh, vienam otru labāk jāiepazīst, tad mēs arī viens otru labāk sapratīsim. Šķiet, ka kāda sālē no Vācijas runāja par solidaritāti un par tās divām pusēm. Es tam pilnībā piekrītu. Uzskatu, ka solidaritāte patiešām iet divos virzienos. Ikvienam ir jāpalīdz un katram ir jāspēlē sava loma. Ir skaidrs, ka tas ir patiesi, jo tā ir tāda kā premisa, uz kuras balstās eiro. Protams, mums ir jāturās kopā gan labos, gan arī grūtos laikos, un es vēlētos to nedaudz paturpināt. Nevajadzētu nodrošināt, ka uh, vienai daļai ziemeļos ir tāds kā monopols. Visās ģimenēs ir eh, gan eh, sliktās, gan labās puses, un nevarētu teikt, ka viens ir tīrs un balts, un otrs pavisam slikts. Mums ir jāpaskatās arī uz eh, e eiro krīzes sākumu, un atcerēsimies, ka šis sākums uh, Grieķija attiecas. Colpe bisogna andarle ad attribuire altrove. E questo lo dico perché in fondo per cercare di. E, te ir runa tikai par diviem procentiem no Eiropas ekonomikas. Mums vienam otru ir labāk jāsaprot, un pēc tam mēs varēsim arī atzīt paši savas kļūdas. Un te, protams, es atsaucos uz savu Dānijas kolēģi. Jā, protams, pastāv šī sadarsme starp ziemeļiem un dienvidiem. Ir skaidrs, ka dienvidos ir ļoti daudz problēmu, un tāpat ir skaidrs, ka sabiedrība ziemeļos varbūt ir līdzsvarotāka Eh, sociāli sensitīvāka, taču šie modeļi ir atšķirīgi, un eh, tieši tāpēc arī mēs izveidojām šo līgumu eiro. Mēs jau tad zinājām, kas mēs esam, gal galā mēs to neatklājām no jauna tikai vakar. Mēs nevarētu tagad sevi šaustīt un teikt, ka visi Grieķijā un Itālijā ir vainīgi. Mēs arī zinām, ka Itālijā ir korupcija un mafija, to visi zina. Uh, bet tāpat arī ir pozitīvas lietas Itālijā. Mūsdienu Itālijas problēma, manuprāt, iet daudz tālāk uh, nekā uh, Itālijas tēls, kas ir izplatījies rietumu sabiedrībā. Mums ir dažādi centieni, uh, kā mēs cenšamies reformēt mūsu valsts administrācijas sistēmu, lai mēs varētu cīnīties pret korupciju un mafiju. Šeit nav runa tikai par to, ka Itālijā nav ārējo investīcija. Šie jautājumi ir pat milzīgi, bet ir nepareizi teikt, ka jūs esat vainīgi un mēs visu zinām labāk. Globalizācijas laikā mums ir jāsaprot, ka mums ir jāsadarbojas. Neviens nevarēs gūt labklājību globalizācijas laikā, eh, darbojoties atsevišķi. Mēs arī nedrīkstam aizmirst, ka Eirozonas ekonomiskais pamats ir ir veselīgākās valstis Eiropā. Te ir runa par valstīm, kas darbojas labāk nekā Japāna vai Amerikas Savienotās valstis. Neuzskatu, ka sodot sevi mēs varēsim virzīties uz priekšu. Mums ir jāsadarbojas. Sadarbība vienmēr mums ir palīdzējusi, un tieši tā mums būtu arī jāturpina strādāt. Paldies, Seretēlī kundzei, un tagad uh, dodu vārdu. Como se vuelve otra vez a los estereotipos, la señora Oque eh, ha incidido en el tema. Serveto kungs. Serveto kungs. Paldies! Uh, Augins kundze runāja par korupciju. Un, uh, protams, es varētu daudz runāt par Spāniju. Es esmu arī ilgu laiku dzīvojis Meksikā, ļoti labi zinu, ko nozīmē korumpēta valsts. Meksika man ir ļoti tuvu sirdī, bet tas, ko mēs pašlaik pieredzam Spānijā, ir neregulāras un nelegālas prakses turpināšanās. Šeit nav runa par uh, padziļināta korupcija. Šeit ir runa arī par tiesām, bet eh, nevajadzētu būt tā, ka mēs līdz ar to šo valsti iekļaujam tādu valstu sarakstā, kur, kurām uh, ir bruģēts ceļš uz elli. Spānijā eh, tiesas darbojas ļoti daudz civilierēģņu no sirds veic savu darbu, un nebūtu konstruktīvi uzreiz norakstīt Spāniju. Bet, protams, tie, kas ir pieļāvuši krāpšanu, noteikti vajadzētu sodīt, viņiem būtu jāuzņemas sava atbildība. Zinu, ka ļoti daudziem ir pienācis laiks doties uz tiesu. Kā mēs to varētu atrisināt? Uzskatu, ka to varētu darīt ar izglītošanu. Spānijā vajadzētu skaidri pateikt, ka izglītības sistēma nedarbojas. Pēdējo desmitgažu laikā izglītība ir pierādījusies kā neveiksmīga, jo īpaši vidusskolās. Ir ļoti labi jāzina, kas ir pie tā strādājis. Mēs esam runājuši arī par sabiedrības veselību, un uh, Spānija ļoti daudz ir lepojusies ar um, veselības sistēmu. Ļoti daudz dāņu pensionāru, piemēram, dodas uz Spāniju, un viņi uzticas Spānijas veselības sistēmai. Mums to vajadzētu saglabāt. Vajadzētu nodrošināt, lai šī sistēma turpinātu labi darboties. Taču organizācijām nevajadzētu pieprasīt neierobežotu pakalpojumu skaitu. Uh, Ne visu var apmaksāt. Galu galā sociālā labdarība ir dārga. Un eh, ir skaidrs, ka jo īpaši politiskajām partijām vajadzētu teikt, ka veselība nav kaut kas tāds, kas eh, nāk par velti. Kāds par to noteikti maksā? Vēlēšanās notiek eh, tādas kā izsoles. Visi sola ļoti daudz, un beigās pieaug milzīgi parādi, kas ir jāsedz nākamajām paudzēm. Domāju, ka pašlaik valdības darbs uh, rit diezgan veiksmīgi, bet neuzskatu, ka tas ir pietiekami godīgs. Tieši tāpēc es uzskatu, ka tas tiek pamatoti kritizēts. Lūk, to es vēlējos pateikt. Nu, diena nav nepieciešams uh, mūsdienu problēmu risināšanai pieļaut tādu parādu rašanos, ko seks vairākas nākamās paudzes. Jānodrošina banku glābšana, bet pats svarīgākais ir vienotība. Nedrīkst būt šķelšanās, jo no šīs krīzes mēs izkļūsim tikai esot vienoti. Paldies Sarbeto kungam, paldies arī visiem, kas piedalījās šajā pirmajā panelī, un jo īpaši paldies lūgumrakstiesniedzējiem, ka viņi varēja pie mums šorīt ierasties. Tagad mēs eh, varētu sākt strādāt pie otrā paneļa. Šķiet, ka mums laika nav pārāk daudz, tāpēc es gribētu jūs visus aicināt nākt eh, šeit uz prezidiju, tātad tiem, kam ir jārunā otrajā panelī. Común, solidaridad fiscal y coordinación presupuestaria. Y tenemos... Te runāsim par kopējo ekonomikas politiku Eiropā, un šeit es vēlētos dot vārdu diviem runātājiem. Liels paldies, ka varējāt ierasties eh, profesora Elena Karletī no Florences Universitātes un Elena Flores no ECAFIN ģenerāldirektorāta Eiropas komisijā. Karlēti kundzei pirmajai vārds un pēc tam došu vārdu Flores kundzei. Lielas paldies par uzaicinājumu. Sākumā man tika dots ļoti sarežģīts uzdevums komentēt jauno ekonomisko un finanšu ietvaru. Man eh, tika atvēlētas 20 minūtes, tagad eh, man šis laiks ir samazināts tikai uz 10 minūtēm. Es patiešām atvainojos, ja es ātri skriešu cauri visai savai prezentācijai un iespējams visu nemaz neaptveršu. Taču Es eh, runāšu galvenokārt par grāmatu, ko es eh, tikko sagatavoju kopā ar vairākiem līdzautoriem. Un, ja jūs vēlaties iegūt detalizētāku informāciju par šo tematu, lūdzu iepazīstieties ar šo grāmatu. Pirmkārtām es vēlētos pavisam īsi parādīt tādos kā attēlos, kāda ir pašreizēja ekonomiskā situācija. Un tad eh, komentēšu divus uh, politikas, divas politikas atbildes, tātad fiskāla kompakta un ekonomiskās savienības izveide. Sākumā es vēlētos runāt par ilgtermiņa ietekmi un šo uh, reformu, tātad eh, īstermiņa un ilgtermiņa ietermi. Neesmu nec politiķa, nec politikas zinātniece, bet es vēlētos uzsvērt, ka demokrātiskie un sociālie apsvērumi ir ļoti būtiski šajās reformās. Uh, Sākšu ar to, kur tad mēs atrodamies pašlaik ekonomikas ziņā. Es paskatīšos uz valstīm, uz bankām un uz firmām, bet darīšu to pavisam īsi. Šajā tēlā mēs redzam, ka valstu parādi Līdz 2010. gadam tādās valstīs kā Grieķija, Spānija, Portugāla, Īrija un Itālija Eh, ir bijušas tad, tad visproblemātiskākās. Neiedziļināšos detaļās, bet sākot ar 2008. gadu gan deficīts, gan parāds šajās valstīs ievērojami pieaug. Ja to salīdzina ar eirozonas vidējo rādītāju, un tā ir šī uh, pārtrauktā līnija. Tāpat arī uh, to es salīdzinu ar Māstrihtas kritērijiem, tātad te ir runa par deficītu vairāk nekā 20% no IKP, un parāds uh, kas dažkārt ir 130 vai 150% no IKP, milzīgs valsts parāds. Paskatīsimies tagad uz bankām. Bankas ir ārkārtīgi izaugušas Eiropā, ne tikai Eiropā, bet problēma ir tāda, ka uh, eh, Eiropā ir šī nacionālā fiskālā kapacitāte. Paskatīsimies tagad uz kreiso pusi šajā attēlā. Mēs redzam, ka dažas Eiropas bankas kā Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Credit Agricole un tā tālāk, un šī zilā, uh, šis zilais stabiņš rāda, uh, procentus no uh, šo banku līdzekļiem, ja runa par procentiem no IKP, bet te ir runa par nacionālo IKP. Un te mēs redzam, ka tādas bankas kā Deutsche Bank pārstāv 80% uh, no IKP, un tādas uh, bankas kā um, Inga Nīderlandē ir 160% no nacionālā IKP. Tagad skatīsimies uz um, sarkanajiem stabiņiem, tas ir eirozonas IKP, tad šīs bankas nebūtu tik lielas, bet um, relatīvā ziņā salīdzinot ar savām valstīm, šīs bankas ir milzīgas, un tās nevar izglābt ar nacionālām finansēm. Man lūdza mm, runāt ātrāk. Tagad pievērsīsimies firmām. Kādā situācijā tad mēs atrodamies, ja runa par valstu parādiem un banku izmēru? Mēs zinām, ka um, firmas maksā ļoti daudz, lai dabūtu aizdevumus. Un uh, šīs, uh, šajā attēlā mēs redzam, cik mazie un vidēji izņēmu, uzņēmumi maksā par aizdevumiem Itālijā un Spānijā. Un uh, Vācija un Francija atrodas šeit apakšējā pusē, un te mēs redzam, ko tās maksā par saviem aizdevumiem, un redzam, ka sākot ar 2010. gadu šeit parādās ļoti lielas atšķirības. Spānijā un Itālijā banka, firmas maksā daudz, daudz vairāk nekā firmas, kas atrodas spēcīgākās valstīs, tādās kā Vācijā un Francijā. Dienvid Tīrolē ir jāmaksā daudz vairāk nekā uh, konkurentiem uh, Austrijā, un šie konkurenti Austrijā maksā daudz mazāk tikai tāpēc, ka viņi ir citā robežas pusē. Tātad šeit ir runa par ļoti lielām atšķirībām finansējuma izmaksās. Kāda ir pašlaik mūsu ekonomiskā situācija? Valstis, valstu bankas vairākās Eirozonas valstīs saskaras ar ļoti lieliem parādiem. Uh, Itā, šie iemesli var būt uh, atšķirīgi dažādās valstīs. Tāpat arī ir ļoti liela savstarpēja saikne starp uh, bankām un valstu bankām. Un tāpat arī var runāt par iekšējā tirgus balkanizāciju. Bankas vairs mm, nemaksā saviem ārvalstu uh, partneriem. Tāpat arī ir samazinājušies aizdevumi bankām. Te tātad ir runa par eh, kredītu krīzi. Protams, visa šī situācija, par ko mēs dzirdējām pirmajā panelī, nav pārāk patīkama. Eh, spiediens eh, parādnieku valstīs palielinās, jo šīs valstis ir pakļautas dažādiem pasākumiem, un par to pašlaik spriež daudz vairāk nekā sākumā. Tāpat arī iedzīvotāju vidū pieauga mm, nožēla, pieauga uh, Uh, neapmierinātība ar šo situāciju. Un arī kreditoru valstīs šīs izjūtas ir tādas pašas, kāpēc gan mums būtu jāmaksā par šiem parādniekiem, par citām valstīm. Nu, kāda tad ir uh, politiķa atbilde? To varētu iedalīt divās daļās. Pirmais ir šis fiskāla kompakt, uh, striktāk, striktāki ierobežojumi attiecībā uz publiskajiem izdevumiem, un otrs ir banku savienība. Tātad ideja ir uh, pārvietot bankas no nacionālās teritorijas uz Eiropas teritoriju, bet ir arī vairākas reformas, kas jau ir apstiprinātas vai arī par kurām vēl diskutē, un tās ir ļoti būtiskas, bet galvenokārt attiecas uz finanšu pasauli. Pirmais ir kapitāla prasība un likviditātes prasība direktīva, aicinot bankām kļūt spēcīgākām, un otra ir banku izmēra samazināšana, uh, menedžeru prēmiju samazināšana un arī e, aktivitāšu ierobežošana bankās. Jautājums ir šāds, vai šī politika būs efektīva, vai ar to pietiks. Gribētu uzsvērt, ka visas šīs reformas zināmā mērā skatās uz eirozonu ilgtermiņā, taču tās neatrisina īstermiņa problēmas. Tas nozīmē, ka šīs e, reformas it kā saka, jā, Mēs tagad eh, noteiksim nulli datumu, kad mēs sāksim darboties tādā homoģenizētā veidā, un pēc tam skatīsimies uz nākotni. Bet īstermiņa problēmas vēl ir viens pastāv, un te ir runa par ļoti lieliem eh, banku parādiem, par eh, banku trauslumu, par rekapitalizācijas vajadzībām, un tieši tāpēc arī ir vajadzīgs nodrošināt šo saikni starp bankām un to maksātspējas saglabāšanu. Uh, Mēs, protams, varam atjaunot iekšējo tirgu, mēs varam atjaunot ekonomiskās aktivitātes, un mēs varam arī uh, atjaunot uh, psiholoģisko uh, labklājību Eiropā, ja šeit citēju Mario Monti. Uh, bet eh, mums tomēr ir jādomā arī par īstermiņa problēmām, ne tikai par ilgtermiņa uh, problēmām. Sākšu ar ilgtermiņu. Kāda tad politika tiek attīstīta? Pirmkārt, tas ir fiskāla kompakta, un to īsnībā varētu salīdzināt arī ar Māstriktas eh, līgumu. Tātad šeit ir runa par valstu parādu samazināšanu. Bet jautājums ir par to, vai šīs fiskāla kompakta tiks īstenots vai nē. Galu galā arī attiecībā uz Māstriktas līgumu nekādas sankcijas nav tikušas uzliktas. Uh, Nākamais - Banku savienība. Kāpēc tā ir tik būtiska? Tāpēc, ka te. Uh, Nacionālas valstis it kā atsakās no savas varas Eiropas labā. Mēs redzam, ka reāla ekonomikas šoks ir mazs, tie tikai 2-3% no IKP, bet eh, finanses var sastādīt 50 vai pat 60% no IKP un pat vairāk atkarībā no tā, cik slikti klājas bankām. Uh, bankas ir kļuvušas tik lielas, kā jau es jums uh, tikko rādīju, ka šo šoku nacionālas valstis nevar pārvarēt. Šīs problēmas ir jārisina Eiropas līmenī. Mēs nevaram lūgt valsts bankai Spānijā vai valstī Spānijā palīdzēt mm, Spānijas bankai, kas sastāda 50% no Spānijas IKP. Tas nav iespējams. Uh, Un tāpēc arī šīs problēmas ir jārisina kopējā līmenī, neskatoties uz to, kurš ir bijis par tām atbildīgs. Banku savienība, manuprāt, ir pats būtiskākais ilgtermiņā. Varētu teikt, ka tā sastāv no trīs elementiem. Viens ir vienotais uzraudzības mehānisms, tas nozīmē, ka banku uzraudzība ir jānodot Eiropas centrālajai bankai. Uh, to Eiropas parlaments tagad ir pieņēmis, bet ir divi citi elementi. Viens ir uh, vienotais uh, sanācijas mehānisms, ko pašlaik ļoti daudz apspriež. Jautājums ir par to, kurš tad palīdzēs bankām, tad, kad tās ir nokļuvušas grūtībās. Un nākamais ir Eiropas apdrošināšanas fonds, kas iespējams ir tuvāks pilsoņiem, jo šeit ir runa par to, kurš tad maksās par ietaupījumiem, kurš atdos naudu mazajiem ieguldītājiem, ja banka nokļūs grūtībās. Uh, Tā kā man ir atvēlēts tik maz laikā, es gribētu teikt, ka, protams, ilgtermiņā, ja mēs vēlamies nodrošināt efektīvu banku savienību, mums ir vajadzīgi visi šie trīs elementi, vismaz pirmais un otrais. Mēs nevaram dzīvot tādā situācijā, kur Eiropas centrālā bankā nolēma slēgt Spānijas vai Itālijas banku vai jebkuras citas mm, valsts banku, un šo lēmumu pieņem Eiropas centrālā banka, bet pēc tam Spānija vai Itālija maksā par šo banku. Šīda, šāda situācija no demokrātiskā un leģitīmā viedokļa ir ļoti komplicēta, tāpēc ilgtermiņā mums vajadzētu skatīties arī uz to, kāds būs banku sanācējs mehānisms. Arī tam ir jānotiek Eiropas līmenī. Ir jāuzsver, ka Eiropas centrālās bankas lēmums, kurš ir Eiropas centrāls orgāns, e, saist, e, saistītos arī ar rekapitalizāciju. Mani daudz vairāk uztrauc īstermiņa risinājumi. Es nezinu, cik daudz no jums zina, ka vienotā uzraudzības mehānisma priekšnosacījums un arī Eiropas stabilitātes mehānisma priekšnosacījums, tātad piešķirt bankām naudu, ir tas, ka Eiropas centrālajai bankai kopā ar Eiropas banku iestādi uh, Eh, nākamo mēnešu gadu laikā ir jānodrošina līdzekļu kvalitātes pārskatīšana un arī jāveic stresa pārbaudas. Tas nozīmē, ka Eiropas centrāla bankai ir jāizskata 140 banku bilances, te ir runa par bankām, ko uzraudzīs Eiropas centrālā banka, un atkarībā no šīs pārskatīšanas eh, tā varēs lūgt bankām eh, nodrošināt rekapitalizāciju kapitalizāciju. Ja tas nenotiks, tad šīs bankas nekvalificēsies vienotiem uzraudzības mehānismam. Un uh, ideja ir tāda, ka mēs šeit it kā neutralizējamies, ka mēs sākam no nulles, un šīs bankas nedomās par pagātni, bet tikai par nākotni. Un nākotnē tad varēs izmantot Eiropas līdzekļus, ja uh, bankām rodas grūtības. Uh, šis um, plāns ir kā loģisks, bet uh, Pašlaik eh, Itālijā, eh, es, Eiropā, es atvainojos, Eiropā vēl nav uh, fiskālā plāna. Un kas tad notiks, ja kādas Eiropas banka uh, tiks uh, aicināta nodrošināt rekapitalizāciju? Un Deutsche Bank, piemēram, ir banka, kurai būs grūti to izdarīt, un tas nozīmē, ka atkal valstīm vajadzēs iesaistīties. Jautājums ir, kā tad valstis to varēs uh, izdarīt? Valstis neko nevarēs iesākt, jo šīs bankas ir pārāk lielas. Uh, Un mm, divi scenāriji ir šādi. Vai no nu šī līdzekļu pārskatīšana pilnīgi neko nedos, un mm, mēs varēsim atgriezties pie stresa pārbaudēm, un tas nozīmē, ka notiks tas pats, kas notika agrāk, ka visas bankas e, it kā izies šo stresa pārbaudu, bet, nu, tie ir mēli, tā nav taisnība, ka tās to varētu izdarīt, vai arī mums vajadzēs nodrošināt e, jaunu um, kapitāla iepludināšanu bankās. Uh, Nu, es nezinu, kā e, šīs plāns varētu darboties. Mums ir jādomā arī par šo plānu legalitāti. E, ko tad mēs varētu darīt īstermiņā? Jautājums ir par to, vai mums ir vajadzīga fiskālā integrācija. Mēs agrāk teicām, ka katra valsts risina savas problēmas, un pēc tam mēs skatāmies nākotnē. Un ja mēs paskatāmies uz to, ko saka daudz ekonomisti un arī politikas veidotāji, tad eh, viņi visi uzstāj uz fiskālu integrāciju jau pirms vienotā uzraudzības mehānisma. Šādā veidā mēs varēsim uh, eh, atrasināt īstermiņa problēmas un skatīties arī ilgtermiņā. Kā jau es teicu, šie finansiālie šoki ir pārāk asimetriski un pārāk lieli. Jautājums, kā to izdarīt? Viena iespēja ir pārliecināt eh, Ziemeļvalstis izmantot ESM fondus jau tagad, tātad nevis nākotnē, bet jau tagad, lai nodrošinātu tiešu finanšu institūciju rekapitalizāciju. Bet jautājums ir, vai to pietiks. Nu, labi, pieņemsim, ka mēs atrisināsim šo politisko problēmu, pārliecināsim valstis, bet ir runa par 5% no Eiropas IKP, šīs bankas ir daudz vērtīgākas par 5%. Tad mēs varētu sākt atkal nodrošināt aizdevumus. Ziemeļvalstis varētu, piemēram, piešķirt aizdevumus citām valstīm. Protams, tas nenotiks par velti, tātad šeit ir runa par aizdevumiem, kas eh, ir atkarīgi no eh, reformām, kas tiek veiktas valstīs, piemēram, Itālijā, valsts administrācijas reformas, Grieķijā, kaut kas līdzīgs, bet eh, Tātad te būtu runa par reformu darba kārtību ar attiecīgu laika grafiku, ka šīs reformas ir jāveic. Vai arī mēs varam atgriezties pie Eiropas centrālās bankas, kas nodrošina likviditāti tāpat kā agrāk. Bet neaizmirsīsim, ka uh, eh, ECB piešķirtā likviditāte ir arī Nacionālās centrālās bankas atbildība. Šeit nav runa tikai par Eiropu vai Franciju. Bet, protams, ir arī citi uh, E, principi. Daži runā par privāto kreditoru iesaistīšanu, bet te mēs varam atgriezties pie Spānijas lūguma raksta. Bankas e, īstenībā ir vainīgas pie dažādām krāpšanām, kur klienti nav īsti sapratuši, ko viņi pērk. Eiropas tirgus bija ļoti integrēts, un tagad mēs redzam, ka uh, šī plūsma ir uh, apturēta gan starp bankām, gan arī starp firmām. Ir bijušas dažādas reformas, un, protams, ja mēs salīdzinām ar pašiem pirmsākumiem, tad Eiropa ir paveikusi ļoti daudz attiecībā uz integrāciju. Bet uh, šī ieviešana ir jānodrošina pareizi, un šīs reformas ir jāpabeidz pilnībā. Tas nozīmē, ka uh, Banku savienībā ir jāpabeidz arī sanācijas mehānisms un pozitīvais apdrošināšanas fonds Uzskatu, ka pats steidzamākais jautājums ir atrisināt eh, legalitātes problēmu bankām un arī valstīm. Ja mēs to neatrisināsim, tad es domāju, ka vidējā un ilgajā termiņā mēs nevarēsim normāli attīstīties, jo nebūs atrisinātas īstermiņa problēmas. Protams, tam ir vajadzīga politiskā grība un arī vīzija. Uh, Es e, redzu, ka pēc Vācijas vēlēšanām tagad atkal viss sāk uzstāties uz priekšu, jo pirms vēlēšanām viss bija mazliet iestrēdzis. Bet, protams, mums ir arī jāsamierina savi pilsoņi. Pilsoņiem ir jāsaprot, ka viņiem ir jāpalīdz mums atrisināt pašreizējās problēmas. Paldies! Liels paldies par šo ārkārtīgi interesanto prezentāciju! Tūlīt pat dod vārdu Nīnas Flores kundzei no komisijas. Lielas paldies! Pateicos, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi un sniedzāt man iespēju apspriest dažas no idejām. Un es domāju, es ļoti labi varu paturpināt eh, Elēnas Karletī prezentāciju. Man nav jā, jāatkārt, ko tas, ko jūs jau sacījāt. Es vienkārši varu uz to atsaukties. Jūsu kopsavilkumā pēdējais punkts, man šķiet tas ir svarīgs, ir svarīgi būt eh, tā, lai valdītu skaidrība gan no komisijas puses, gan no īstenotāja puses, kādas ir reālās prioritātes, kas jādara tagad. Un par to vairs šaubu nav, es domāju, es varu pilnīgi atbalstīt vairumu tās uh, informācijas, ko jūs sacījāt. Un es domāju, no politiskā viedokļa mēs ceram, ka arī citi uh, atbalstīs mūsu redzējumu. Ir daudz lietas, kas ir jādara, un mums ir jāapzinās, kāds ir prioritāts, kas ir steidzams lietas. Jo, ja nebūs vienošanās par to, arī pārējais nedarbos, un komisija arī stingri uh, virza mūsu priekšlikumus šādi rīkoties. Mans otrais komentārs ir tāds. Uh, Eh, visa notikuma attīstības gaita, lai stiprinātu monetāro savienību, visas politikas un instrumenti notiek. Uh, eh, iespējams pavisam nelielas izaugsmes kontekstā. Un es domāju, daži šeit jau no rīta to minēja, Eiropā ir tāda situācija, proti lēna potenciāla izaugsme. Iespējams, ka tagad atkopšanās pamazām notiek. Tāds būs konteksts. Iespējams, ka problēmas, ar kurām mēs tagad saskaramies, nav nekāds jaunums. Arī agrāk tās bija, taču mēs varējām tās risināt ar dažiem, dažiem lieliem parādiem dažās valstīs, kas, piemēram, bija divi IKP no Eiropas Savienības, IKP tā 2% no Eiropas Savienības IKP, un būtībā tas neietekmēja vispārējo laklājības situāciju, bet tagad ir. Uh, lēnas izaugsmes konteksts un dažas problēmas kļūst akūtākas un plašākas. Un <clears throat> Taču mums ir skaidri jāapzinās, tāds ir tas jaunais konteksts. Mēs varam to kritizēt, bet tās tas ir trešais elements, ko vēlos zināt jau no paša sākuma. Un tas tā kā izriet no iepriekšējām diskusijām. Es domāju, ka dažkārt pastāv apjukums debatēs starp naudas došanu un naudas aizdošanu. Tās ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Un līdz šim bez struktūra fondiem tie ir līdzekļi no budžeta konverģences mērķiem. Pārsvarā mēs pārējos skatījumos runājam par aizdevumu valstīm un aizdevumu programmām. Un tie ir aizdevumi. Un ļoti svarīgi šeit novilkt robežu šķirtni, ka jūs dev, eh, iesaistāties debatēs ar pilsoņiem, tad ir jāprecizē, ka nav tā, ka viena valsts dāvina otrai, bet aizdod tā. Tad te ir nepieciešama precizācija, lai izvairītos no šāda veida uh, pārpratumiem. Un vēl viens komentārs. Lēnas izaugsmes kontekstā, un runājot par to, vai mēs esam atšķirīgi vai līdzīgi, mēs tagad sākam prognozes. Uh, mm, rudenī. Jāsaka, tagad runājot par izaugsmu, mēs vairs neredzam tradicionālo sadalījumu eh, ziemeļi, dienvidi. Mēs tagad redzam pavisam citādi eh, centrs un perifērija, un iespējams tas arī mainīs spēles noteikums. Mums jāskatās, kāda ir eh, šīs parādības cēloņi, tās arī jau sen novērātas tendenci, protams, eksporta tirgu pazušana, rūpniecības eh, uzņēmumu pārcelšanās, tas nozīmē, ka mēs vairs nerunājam par tādu veidu ekonomiku, kāda bija agrāk. Tātad noteikumi mainās, un tas pats attiec arī uz globālo līmeni. Ja mēs paraugāmies uz advancētajām ekonomikām un tām ekonomikām, kurā ekonomika ļoti ātri attīstās, ir daudz polāri eh, centri, un mēs redzam, ka eh, ekonomikās ar ātru attīstību, uh, parādības ir tādas līdzīgas, kā arī jau attīstīties valstīs. Tāda fiskālā solidaritāte, budžeta koordinācija, tas viss ir Eiropā svarīgi. Kā jau Elēni Karletis, Elēna Karletis sacīja, Banku Savienība ir prioritāte, mums tā ir jāpanāk. Kas vēl bez tā? Kas vēl plašākā izpratnē? Īstermiņā ir vairāki elementi, kas šogad sākuši darbību. Uh, Tas ir koplēmuma padoms un parlamenta rezultāts. Tas attiec uz budžetu, uz makroekonomiskā līdzsvaru trūkumu. Tas attiec uz vidustermiņu, tā nav tāda kā krīzes parādība, taču uh, Tā pašā laikā tas lika cilvēkiem paskatīties viņpus fiskāliem, viņpus budžetam, uz citiem elementiem, kas ir svarīgi izaugsmes un uh, balansa nodrošināšanā ekonomikā. Un tas ir svarīgi tādām valstīm kā Spānija, bet arī citām, kurām krīzes sākumā nebija tādas budžeta problēmas, taču vēlāk tas notika, jo ir arī citi elementi ekonomikā un tie, tiem bija slikti rādītāji. Mēs esam piedalījušies lēmumu pieņemšanas procesā, un jūs arī līdz ar to mums vienkārši jāizteno pieņemtais lēmums. Vēl ir pāragri secināt, vai šī instrumenta darbosies vai nē, taču nav šaubu par to, ka tāda nepieciešama pastāv. Visas iesaistītās puses, arī dalībvalsts, es domāju, vēlas panākt, lai šie politikas instrumenti darbotos. Vēl viens elements, kas sāc virzīties uz priekšu, ir viens no tiem fiskālā kompakta elementiem. Fiskālais kompakts galvenokārt izvirsīja fiskāls noteikums, taču bija arī ex ante koordinācijas eh, aspekts. Tas varētu būt ļoti vērtīgs instruments, ar kuru varētu apsvērt pasākumus uh, saistībā ar struktūrālo politiku, uh, ne tikai ar budžetu, tātad uh, ar dalību valstīm. Un, to apspriež ne tikai komisija, bet arī visas citas dalībvalstis. Tātad tas jau ir paredzēts fiskālajā kompaktam. Mēs komisijai domājam par to, kā to īstenot praksē, varbūt mums nav vajadzīga tiesība akt, lai to darītu. Mēs tagad uh, esam sākuši tādu kā trialogu sarunu kārtu ar dalībvalstīm un cerams līdz eh, gada beigām mums būs labāks pārskats, kā mēs varētu iznot šo ex ante koordināciju. Taču priekšlikums būtu apspriet struktūrāls reformas pirms par tām tiek pieņemts lēmums. Taču mums ir jāredz, eh, ka tā ir ne tikai vienkārši tukša ideja, bet reāli, ko valsts ir paredzējis darīt. Uh, <clears throat> un uh, arī valsts saņem mm, politikas ierosinājums un jāraugās, kā tā tos īsteno. Tas attiec tātad ex ante koordināciju. Šogad būs pirmais gads, kad tā tiks īstenot. Tas pats attiecas uz budžeta projektiem. Pirmo reizi, un es domāju, Tas ir ļoti svarīgs elements. Prot, pirmo reizi dalībvalstis Eiropas Savienībai iesniegs budžeta projektu pirms tas tiek pieņemts, un Eiropas Savienība nāks klājā ar savu atziņumu par šo budžeta projektu un eh, secinās, vai tas atbilst rekomendācijām uh, kuras Eiropas komisija ierosināja komi, um, dalību valstī attiecībās budžetu. Un komisija katru dalību valsts skata atsevišķi un arī skata uh, šīs prasības Eirozonas un Eiropas Savienības kontekstā. Tā tad ir svarīgi skatīt katras valsts budžetu, ņemot vērā Eirozonu. Tātad ne tikai tādā vienas valsts kontekstā Spānijai, Itālijai, Vācijai, ko tas nozīmē, bet arī kā tas ietekmēs uh, eirozonu, un eh, tātad tas tiek darīts pirms budžets tiek pieņemts. Tad šajā gadījumā arī mēs runājam par demokrātisko atskaitu pārskatām, atskaitu atbildību. Tātad mums jāvirzās uh, divos virzienos vienlaikus, jo budžeta, atbildība budžetu ziņā, protams, ir nacionālo parlamentu atbildība, taču uh, Eiropas komisijas viedoklim ir jātainojas e, diskusijās par budžetu nacionālajos parlamentos. Tātad šīs divas e, puses ir jāsasaist. Tagad no ilgtermiņa viedokļa. Jūsu rīcībā ir daudz elementu dokumentā, ko sauc par blueprint, neoficiālo dokumentu, ko komisija piedāvāja apmēram pirms gada Tur mēs būtībā definējam, kāda jābūt monetārajai savienībai nākotnē, un kā jau tika sacīts, daudzi elementi jau pastāv vai arī virzās no vietas. Ir citi elementi, kas attiec uz ilgtermiņu, un par šiem daudz ilgtermiņa elementiem ir eh, politikas prioritāšu noteikšanas jautājums. Un es domāju, š, uz to jau atsaucās daži no jums eh, vairāk rīta pusē šais sanāks laikā. Pat labai eh, Eiropas komisija nāk lai rekomendācijām dalībvalstīm, taču dalībvalstīm ir iespēja pieņemt lēmums vai ne. Piemēram, ja jums ir zināms budžeta mērķis, jā, tā tad ir mērķis, kas ir jāievaru, tas, kā dalībvalstis nolēma to īstenot, ir viņu pašu ziņā, un tas ir atšķirīgs. Tas atšķiras, par to varēs spriest dalībvalstī. Es esmu no Spānijas un šorīt es eh, dzirdēju daudz eh, starp nacionālās debates. Es domāju, ļoti svarīgi, lai pastāv debats, kā to īstenot, jo ir vairāk veidi, kā to īstenot, un ir divas budžeta puses, un kad uh, valstīm ir ļoti ievērojami jāpielāgojas prasībām, tad jāskatās uh, uz abiem aspektiem izdevumi, ienākumi, uh, kā tas ietekmēs sociālo jomu un arī jāraugās uz eh, sādalījumu. Tas saistīts ne tikai ar sociālo jomu, bet arī ar izaugsmi. Un jānodrošina eh, tā, lai pielāgošanās, eh, konsolidācijas izmaksas būtu vienādi sadalītas godīgi sadalīts. Nākotnē jautājums, kuru mēs iekļāvām šajā neoficiālā dokumentā, ir šāds, kādā mērā vispārējās prioritātes būtu jāizvirza no Eiropas parlamenta puses, piemēram, domājot par eh, ekonomikas monetārās savienības nākotni. Tas ir svarīgi manā skatījumā, jo, piemēram, tas, kā jūs īstenojat rekomendācijas, konsolidējot budžetu, arī ateno jūsu politiskās prioritātes. Divi vēl komentāri par fiskālo solidaritāti. Kā jau sacīja neoficiālajā dokumentā, jūs redzat, ka Savienībai ir jātīst zinām fiskālā kapacitāte, īpaši Mēs uzskatām, ka nepieciešams eh, Eiropas monetārās savienības stabilitātes instruments, lai izturētu triecienus, un eh, Elēna mums eh, savos, savā prezentācijā arī rādīja šos aspektus. Mēs nezinām, kā tas vēl reāli varētu darboties. Mēs nevēlamies, lai izaugsmes un solidaritātes uh, diskusijas sarunās vienkārši pazūst. Un, protams, vēl komisijā mēs nevēlamies izdomāt kaut kādu jaunu procesu. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Mēs neaicinām pilsoņus izdomāt eh, veselu virkni jaunu procesu. Mūsu skatījumā tam būtu jābūt tā. Nu labi, Eiropas Savienība valstīm uh, ierosina rekomendācijas, dalībvalsts tad uh, uz to atbild, izvēloties, kuras rekomendācijas un kādā veidā tā ievēro, un tad daļa no reformas programmas varētu kļūt par savu veidu nolīgumu starp šo dalībvalstu un Eiropas līmeni, un tad ar sava veida solidaritātes finansējumu kas varētu sniegt atbalstu svarīgām struktūrālām reformām. Tā tas varētu darboties, tas varētu būt sākotnējais solis e, fiskālās kapacitātes virzienā Eiropas Savienībā. Mans iespējas ir tāds, ka mēs vēl neesam gana nobrieduši šim solim, taču varbūt tuvākajos mēnešos mēs varētu to mēģināt. Taču man jāatzīst, daudz ir atkarīgs no dalību valsts nostājas šajā ziņā. Diskusijās esmu dzirdējusi to, ka es jums jau sacīju, ir sava veida bailes par to, ka līgumus e, slēgsim pārāk ātri, bet fiskālās kapacitātes un solidaritātes joma paliks tā kā novārtā, un tas nebūtu vēlam. Tas tā tad attiecas uz pašreizējo situāciju. Nu, tas nav, mm, tā nav kopā, taču ņemot vērā laika ierobežojumu, ar to arī beigšu. Paldies! Jā, vielen dank, äh, auch vielen dank für die beschreibung. Liels paldies. Liels paldies arī, ka uh, saīsinājāt uzstāšanās laiku. Protams, darbu kārtība uh, ir tāda, kāda tā ir. Uh, jā, jūs redzat, ka priekšādētāji nomainījušies, bet cerams, ka tas neko daudz nekaitēs. Nākamai došu uh, vārdu Polīnē Gisanko, kura ir atbildīga par uh, Uh, federālismu un jauniešu darbu Eiropā. Es ceru, ka es pareizi jūs uh, pieteicu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Esmu pagodināti, lai pastāstītu, uh, kāda ir nostāja mūsu 30 tūkstošiem mūsu locekļu attiecībā uz ekonomiku. Mūsu lūgumu rakstu mēs iesniedzām kopā ar Eiropas Federālistu Savienības un, Eiropas, uh, un Startautisko Federālistu Savienības uh, priekšsēdētāju atbalstu lai Lisabonas līgumas ietvaros mēs varētu pārskatīt Eiropas Sanības līgumu, lai noteiktu reālu fiskālo savienību reformētā sistēma. Kāpēc mēs nācām klēr šo lūgumu rakstu? Tāpēc, ka mēs secinājām, ka starpvaldību nolīgums ir nepieciešams. Taču tas nav izveidojis eh, fiskālo stabilitāti, kas nodrošina eiro ilgspējību šis nolīgums arī neatrisina tās problēmas, kas saistīts ar politiskās savienības leģitimitāti. Ar šo lūgumu rakstu mēs aicinām parlamentu izmantot tās pilnvērs, kas tam ir, lai sapjaunos būves posmus. Man jāsaka, man žēl, ka nav daudz uh, Eiropas parlamenta deputātu, kas šeit klāt, pateicos tiem, kas tomēr ir mūsu pagonējuši savu klātbūtni. Mēs uzskatām, ka nepieciešama reforma, tāpēc, ka ekonomiskā koordinācija, kā izrādījies, nebija pietiekoši. Ekonomiskās krīzes eh, cēloņi nav tikai pārāk liels deficīts, bet arī tas, ka ir vienotā valūta bez kopīgas pārvaldības. Mums ir arī jāsaprot, ka krīzes sekas ir daudz aptverošākas. Tās ne tik, attiec ne tikai uz sekundāro tie, eh, tiesību aktu pieņemšanu. Mums ir jāuzsver tas, kas šeit jau šodien izskanēja. Krīze ir stiprinājusi Eiropas tautu šaubas par Eiropas Savienības leģitimitāti. Pašreizējā institucionālā struktūra ir jāmaina. Uh, jānovērš nacionālo veto tiesības. 2012. gada septembrī Barauzo kungs pats sacīja, ka Eiropas Savienībai nebija, at, nav attiecīgu instrumentu, lai tā varētu risināt pašreizējo situāciju un stātos pretī dramatiskajām reformām, eh, izvērst dramatiskas reformas. Tātad man jāsaka, ka daļai risinājuma posms ir noiets posms. Mums ir eh, nepieciešama uh, Banku savienība, fiskālā savienība un demokrātiska savienība. Jābūt ne tikai ekonomiskai pāraudzībai, bet arī pilnvarām rīkoties tādi, ja uzraudzība nav bijis pietiekoša. Fiskālai savienībai ir jākontrolē nacionālai budžeti, bet arī nodokļi un ienākumi Eiropas Savienībā, lai atbalstītu tās dalībvalstis, kam nepieciešams finansiāls atbalsts. Un e, te nav jābūt vienkārši uh, Eiropas dalībvalstu valdību, varas vīru pārmaiņām, e, bet jābūt reālai kopīgai valdībai Eiropā. Un te nav runa par uh, vistu vai olu, kurš ir pirmais nepieciešama abi, lai dotos priekš. Ko tas īsti nozīmē? Trīs pilāri - Banku savienība, Fiskālā savienība un Politiskā savienība. Banku savienība, protams, kā jau šeit vairāk kārt izskanē, ir garantiju schēma nodrošinot uh, bankām uh, tiešu rekapitalizāciju ar Eiropas līdzekļiem. Tas arī nodrošina vienotu uzraudzību Eirozonu uh, attiecībās bankām, uh, kas spējīgs izturēt sistēmistos riskus un arī vienot tirgu banku jomā. Iekšējais tirgus jāpapildina. Tas pats attiec arī uz nodokļiem, vienota banku uzraucība un arī uh, darbinieku brīvas pārvietošanās uzraudzība. Otrais aspekts - ekonomiskā un fiskālā savienība. Uh, monetārā savienība nav ilgspējība, ja nav fiskālās eh, savienības un nav budžeta ar savu resursu. Eiropas Savienībai jābūt saviem, savam budžetam pamatojoties nodokļiem neatkarīgiem no dalībvalsts budžeta. Un šai ziņā es gribu minēt projektu eh, obligācijas un eh, eiro obligācijas. Eiropas Savienībā ir jāspēj investēt Eiropas uh, līmeņa projektos, lai tā panāktu arī 2020. gada stratēģijas mērķus. Projektu būm, eh, obligācijas būtu vērsts uz telekomunācijām, transportu un enerģētiku. Tas ļautu arī veicināt ilgtermiņu fiskālo solidaritāti. Tas arī būtu risinājums eh, dalību valstu uh, parāda uh, kopiskošanai. Un tas uh, palīdzētu vārgākajām Eiro, Eirozonas valstīm uh, veicināt savu izaugsmi un atrisināt likviditātes riska problēmas. Taču viss tas nebūs iespējams tad, ja nebūs politiskās savienības. Jau tagad ir jāstrādā pie Eiropas Savienības leģitimitātes vienkārša starpvaldība koordinācija nevar aizstāt federālās valdības pilnvars, kas e, šī valdība būtu atbildīga parlamenta priekšā. Ir jāsniedz demokrātiskā leģitimitāte Eiropas institūcija un Eiropas e, budžetam ir jābūt Eiropas parlamenta kontrolas pārziņā. Ņemot vērā nesen pieņemtos, pēdējo gadu laikā pieņemtos uh, lēmums. Dažas supranacionālās iestādes ir marginalizētas. Pirmkārt, tas attiec Eiropas Savienību, Eiropas parlamentu. Mums tiešām nepieciešams, nepieciešams viena izpildu vara uh, Eiropā, kas uh, veicinātu Eiropas izaugsmi un tad. Uh, šī, uh, šis varas nesējs arī būtu vienota Eiropas balss starptautiskajās institūcijās, vai tā būtu, Eiro, uh, vai tā būtu starptautiskā uh, tirgus organizācija vai jebkura cita. Un jāstabilizē tirgi un jāatjauno demokratizācija Eiropā. Es saprotu, ka šai brīdī daži apgalvo, ka pašreizējā uh, Eh, sabiedrības viedokļa atainojums eh, skaidri vēršas pret Eiropas. Protams, ka grūti rast pareizo brīdi, bet skaidrs, ka nākošajā 2014. gadā eh, Eiropas pilsoņi vēlēs, būs vēlētāji Eiropas parlamenta vēlēšanās, un tātad Eiropas politiskām pārtijām ir jāapzinās savā atbildība, piedāvājot savu vīziju Eiropai arī pēc viņu mandāta beigām, lai veicinātu ekonomisko un sociālo izaugsmi, kā tas paredzēts preambulā. Krīzes risinājumam ir pienācis īstais laiks, lai Eiropas kandidāta Eiropas politiskās partijas piedāvā savus priekšlikumus, lai reformētu Eiropas Sanības politisko sistēmu. Nākošās, nākošā gada vēlēšanām ir jāizmanto šīs politiskās debetes no jauna izdomāt Eiropas Savienību. Nobeigumā es gribu sacīt, ka izaicinājumi un reformas, kas nepieciešams šai situācijā, pieprasa uh, Eiropas Savienības pilsoņu pārstāvniecību, reālas debates. Uh, pēc Eiropas vēlēšanām, pēc šīm debatēm, nākošajām e, Eiropas integrācijas e, posmam ir jātiek īstenotam ar nacionālajiem parlamentiem, ar pilsoņu iesaisti, bet arī pilsonisko sabiedrību. Jābūt ir jaunai konvencijai, nevis vienkārši jaunu samitu pastāvīgai pārmaiņai. Paldies! Tas vaņa ohligā. Lielas paldies! patiešām ļoti daudz dažādu ieteikumu mūsu kolēģiem Eiropas parlamentā. Jūs runājāt arī par nākamajām vēlēšanām. Iespējams, ka mēs varētu um, aicināt dažas no politiskajām grupām praktiski ķerties klāt uh, jūsu idejām. Mums vēl ir runa par diviem lūgumrakstiem. Te ir runa par Eiropas komisijas un Eiropas centrālās bankas pieļautu Eiropas Savienības tiesību aktu pārkāpumu trijotnes kontekstā. Uh, un došu vārdu Teodoros Pitikaris kungam. Lūdzu. Okay. Ähm, bitte, bitte drei Minuten, das wäre sehr hilfreich für uns. Trīs minūtes, vairāk ne. Um, es centīšos. Η Ευρώπη είχε την ευκαιρία να έχει πολύ μεγάλους πολιτικούς ηγέτες. Τον δυσκάρτες. Eiropai ir pienācis mirklis izmantot izmantot šo iespēju. Valstu vadītāji, Grieķijas un tā tālāk, Elmūs Kols un visi pārējie Eiropas līderi bija formulējuši Eiropas attīstības vīziju, kas lika Eiropa virzīties vienotības virzienā. Bet tā ir tāda politiska vīzija ārpus tās. Mēs varam konstatēt kā jau Eiropas dibinātē norādīja, ka nepieciešams arī strādāt pie vīzijas materializēšanās. Eiropai ir dinamika, ir jāņem vērā arī iedzīvotāji, un tāpēc arī tika piedāvāta šī kopējā valūtas vienība un attiecīgi viss idejas ar, um, par šīs naudas vienības stabilitāti, kas nodrošina cilvēku un kapitāla kustību. Un um, līdz ar to arī vēlēšanās veidot vienoto naudas savienību iekšā Eiropas Savienībā, Eirozonu. Un um, tad bija jau pašā sākumā cilvēki, kas bija iedomājušies šādas um, naudas savienības īstenošanos. Tagad ir citi uzdevumi cīnīties pret deficītu, tagad mums dažādas paketes, pirmā, otrā un tā tālāk, un politiskie lēmumi kur mērķis ir ierobežot eh, dažādu politiku skaitu, tad tas viss notiek mūsu iedzīvotāju kontekstā, un situācija šeit ir kritiska. Mums ir attiecīgie kohēzijas plāni. Eiropas ekonomika ir jābalstās uz dalību valstu ekonomiku kopumu, un šodien mēs konstatējam, uh, krīzes situācija, parādi Grieķijā, Portugālē un citur, tas norāda uz problēmām, nerunājot par Kipru, tas viss arī rāda, ka krīze nav, nevar būt apkarot tikai ar ekonomiskiem līdzekļiem. Div pakā ir dažādi priekšlikumi, tie tiek virzīti uz priekšu, lai komisija izmantotu savu kompetenci. Bet šo kompetenci komisijai nav devusi tauta, komisija nav vēlēta institūcija. Eiropas Savienības iekšienē mums vajadzētu nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu piekļuvi dažādai informācijai. Pretī gadījumā mēs redzam, ka uzņēmumi pārlokalizējas uz citām vietām, lai izdzīvotu uzņēmumiem. Ir ja tīpaši dienvidos nav iespēja atrast piekļuvi kapitālam. Tātad kapitāla piekļuvi jānodrošina godīgi. Ir vesela rinda konkurences pazīme, bet eh, ka eh, ir, ir dažās lietas, kas ir šķēršļi, tā kā organizētā noziedzība, eh, korupcija, un mums visiem kopā jācenšas apkarot šo fiskālo krāpšanu, kas ir milzīga problēma. Un nav demokrātiskas kontrols arī pār Eiropas centrālo banku. Eiropas centrālā banka ir jābūt atbildīgai, jā, skaitās kaut vai Eiropas parlamentam. Tā nav tāda privāta banka vai, vai komercbanka, bet arī tās parasti atskaitās akcionāriem. Mums ir jārada šis trauksmes signāls, lai rastos atbildība no banku puses lai būtu problēmas. Tomēr ir arī dominējošās politikas, kas arī liek mums visiem ciest līdz šodienai. Un šodien ir atbildības princips atkal, kas ir jāievēro. Un mums, mēs nevaram runāt par politiskām institūcijām, ja tās nav atbildīgas mums ir jāpieprasa šī atbildība. Un bankas tās nav kaut kādas atsevišķas neatbildīgas iestādes. Un Grieķija ir, ir iedu, Grieķija ir iedavusi 2 miljārdus eiro, gribēdama glābt kādas bankas. Labi, Paldies. Tagad nākamā, nākamais lūguma raksts Vokungs, kas ir uzrakstījis lūguma rakstu finanšu krīzi un citām tā sekām. Pirms es ierados šeit, man lūdzu sagatavot runu. Es esmu to izdarījis, bet tagad es gribēju komentēt kaut ko tādu, ko dzirdēju šajā diskusijā. Es domāju, ka tas ir svarīgāk tika runāts par cīņu starp dienvidiem un ziemeņiem. Es pats no dienvidiem esmu, tomēr jāatzīst, ka nepiekrītu tam, ko dzirdēju šeit, te, te nav e, tieši šajā cīņas kontekstā ziemeļu dienvidu. Jāatzīst, ka dienvidos or, balto apaklīšu organizētā noziedzība dienvidos ir daudz lielāka nekā ziemeļos, un tā ir lielākā problēma. Dienvidē Eiropā. Organizētā noziedzība vai korupcija tā sagrauja Eiropas Savienību un tāpēc ir ļoti uzmanīgi jāpadomā, kā risināt šo jautājumu. Es no Slovenijas pats nāku un arī tur šīs noziedzības paveids ir ļoti izplatīts, pat intensīvs. Un tagad cilvēki saka, ka mums uh, būtu jādara tā, ka būtu jāizstājās no Eiropas Savienības. Viņi ir nobažījušies, ka būs kaut kādi jauni likumi, jauna likuma vāra, un tad rezultātā arī pazudīs arī tas, kas ir nozakts. Pat tas pazudīs. Tāpēc es uzskatu uzskatu, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izstrādāt patiesu politiku pret organizēto uh, noziedzību, varbūt vajadzētu tā kā federālu izlūkošanas biroju, kā FBI izveidot kaut ko, jo, teiksim, Slovenijā ir tā, ka es uzskatu, ka šis jautājums nav atrisināms, tas ir neatrisināms jautājums, neviens iekšā valstī esošs cilvēks nevar atrisināt, jo, val, nu, tie, kas ir noziedznieki, tur savās rokās politiku, publisku administrāciju, mēdījus, tieslietu jomu, visu. Uh, Un droši vien līdzīgi ir Grieķijā, Itālijā, Portugāle, Spānijā. Tāpēc es domāju, ka, ka vajadzētu nopietni par šo problēmu padomāt. Ja šī problēma nebūs atrisināta, tad droši vien Eiropas Savienība beigsies, izbeigsies kādu dienu. Un tagad eh, dažos vārdus par manu lūgumrakstu. rakstu It seems that uh, our civil... Šķiet, ka mūsu uh, civilizācija vismaz rietumos ir, ir neveiksmīgi ir izcinājusi naudas uh, piegādes, nodrošināšanas uh, problēma. Nauda ir kā mēdīs, tā palīdz preču apmainē, funkcionē ekonomika dēļ tā. Naudas apgrozījums nodrošina ekonomisko izaugsmi, nodarbinātību, cenas, arī nodokļu daudzumu, ko uh, iekasē publiskais sektors. Naudas apgrozījuma esošā nauda, ja tā ir par maz, tad eh, IKP pieaug, bezdarbs arī pieaug un nodokļi samazinās, kamēr publiskie izdevumi pieaug. Un tas nozīmē, ka monetārā politika ir pats svarīgākais nacionālās ekonomiskās politikas komponents. Bet kas nosaka šo monetāro politiku? Eh, mon to nosaka autonoma finansiālā sistēma jautājums, vai finanšu sistēmas intereses saskan ar publiskajām interesēm, sabiedrības interesēm? Atbilde noteikti ir ne, tas norāda arī kāda ir situācija Eiropas Savienībā un ASV Eirozona. Uh, Jau vairākus gadus ir krīzes situācija, ekonomiskā izaugsme ir zema vai negatīva, bezdarbs ir augsts un pieaug. Uh, publiskie parādi pieaug, jo sociāli izdevumi pieaug un arī biznesa sektora parāda nasta palielinās ekonomiskā situācija ir veidota, lai nodrošinātu banku lobby intereses. Tas pats notiek arī ASV. Publiskais parāds ASV 70 miljardu dolāru un droši vien nekad tas netiks atdots. Ir skaidrs, ka kaut kas nav pareizi ar šo monetarizāciju caur parādu, jo mēs radām naudu tikai caur parādu. Kamēr uh, šīs te finanšu līdzekļi tiek radīti no zila gaisa. Vissvarīgākie izdevumi finanšu ziņā ir nodrošināt naudas apgrozījumu, kā kredīt savu cirkulāciju, un tas tiek dots gan privātam, gan biznesa sektoram, gan mājasēmniecībām. Un Tas nozīmē, ka šo parādu mēs nekad neatdosim. Tātad šeit ir tiešām pūliņi no bankas sistēmas puses, un šeit ir ļoti kardināls jautājums, kas tad šādā gadījumā ir kreditors un kas ir parādnieks. Faktiski, faktiskajā situācijā kreditors ir bankas sistēma un publiskais sektors ir parādnieks vai de, eh, debitors. Bet ir jābūt tieši otrādi, jo monetāro politiku būtu jā, jāvada tieši publiskās interesēs, nevis privātās interesēs. Uh, finanšu sistēma ģenerē finanšu ekonomisko krīzi, augstu bezdarbu, lielu parādu abos sektoros, publiskā privātā. Un tas neatbilst cilvēku valdību interesēs, tas ir tikai banku sistēmas interesēs. Un kāpēc? Tāpēc, ka Komercbankas krīzes laikā iegūst ļoti lēti nekustamo īpašumu un kapitālu pamatlīdzekļus iegūst arī uh, papildu līdzekļu šādā veidā pēc tam dod kredītu publiskam sektoram, tur rodas problēmas sakarā ar to, ka valsts kasē ieplūst mazāk naudas. Tātad krīze ir tā kā zelta bedre bankam. Šeit šajā situācijā vieni paliek bagāti, otra krīt nabadzība. Kā lai to izmaina? Um, finanšu sistēmas politiku būtu jāizņem no banku lobiju rokām. Vajadzētu atdot valstīm un valstu vadībām šo uzdevumu un lai šī iegūtā nauda dotos uz publisko sektoru un nevis banku lobiem. Valstīm ir jādod iespēja iegūt katru gadu kādu daļu no centrālās bankas naudas līdzekļiem, kas nebūtu kā parāds pret finanšu sistēmu. Līdz ar to varētu arī samazināt valstu parādu un vispār publiskā sektora parādu apjomu jo jaunas naudas radīšana, tā ir valsts prerogatīva, nevis kaut kādas autonomās finansiālās sistēmas, kas tagad ir parazīts, eh, prerogatīva. Attiecīgi viņi dabū daudz lielāko IKP daļu nekā rada to. Viņi vēl iegūst arī tādu IKP daļu, kas īstenībā pieder valstīm un iedzīvotājiem. Tāpēc arī taupības politika ir kļūdaina. Paldies! Paldies, paldies arī Vuk kungam par viņa komentāriem. Rīkosimies šādā veidā. Tūki ir piekrituši strādāt līdz 12.45. Mums vēl ir jāsakās trīs ļoti dārgiem kolēģiem, tāpēc es gribētu viņus aicināt nerunāt ilgāk par 3 līdz 5 minūtēm katram. Nu, cerams, ka tad mums pietiks laika. Tad, jo ilgāk jūs runāsiet, jo mazāk būs iespēju mums diskutēt. Tāda ir šī situācija, un došu vārdu tagad Lēnina kungam kā pirmajam. Viņš eh, izteiksies trešā paneļa ietvaros. Es eh, iesniegšu savus rakstveida komentārus protokolam un eh, koncentrēšos tikai uz divām, trīs domām. Uh, Nu, nav nekādu šaubu, ka šī krīze ir ļoti ietekmējusi pilsoņu tiesības, demokrātiskās tiesības, sociālās, ekonomiskās tiesības, un tieši tāpēc es apsēdzu to, ka Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteja ir pievērsusies šim tematam. Mēs esam pilsoņu kamera Eiropas Savienībā, un mums ir jāaizsargā mūsu pilsoņi. Es varu palielam. Um, piekrist visam, ko teica Polīna Bazona attiecībā uz jauniešiem. Jaunieši ļoti cieš šajā krīzē un ir ļoti daudz dažādu priekšlikumu, kā mēs varētu izkļūt no krīzes. Domāju, ka mums cilvēkiem ir jāparāda perspektīva, un Eiropas parlamentam vajadzētu uzņemties iniciatīvu pavērt šādas perspektīvas. Uh, Es tikko piedzīvoju vēlēšanu cīņu uh, savā valstī, Vācijā, nākamā svētdien būs vēlēšanas Austrijā, un visur notiek viens un tas pats. Visur tiek runāts par nacionālā perspektīvu Eiropā, un mums trūkst Eiropas līmeņā kopīgām debatēm, kur mēs varētu runāt par problēmām un to risinājumiem. Mans priekšlikums būtu, ka mums ir vajadzīgs trešais konvents. Tūlīt pēc Eiropas vēlēšanām trešais konvents, kur mēs varētu Eiropas līmenī iesaistīt visus uh, reģionus, Eiropas komisiju, institūcijas, kur mēs varētu gatavoties jaunai integrācijai. Šim konventam ir jābūt atklātam, cauradzamam, tam ir jāiesaista pilsoniskā sabiedrība ar visiem priekšlikumiem un komentāriem īsi. Mums ir vajadzīgs vairāk Eiropas, nevis mazāk Eiropas. Valūtas savienība stāv uz vienas kājas, tā ir vajadzīga otra kāja. Finanšu un banku savienībai ir beidzot um, jābūt gatavai. Galu galā ir runa par ekonomisko Eiropu, un mums ir vajadzīgs vairāk uh, solidaritātes mehānismu, tāpat arī mums ir vajadzīgs vairāk demokrātijas ir vajadzīga demokrātiska kontrole pār valūtas un ekonomisko politiku. Nav vajadzīgs izpildvaras mehānisms ar Eiropadomi vai vēl ļaunāk ar trojku, kuru neviens nav ievēlējis un kuru neviens nevar kontrolēt. Uh, Runājot par solidaritāti, es varu tikai pateikties lūgumrakstu komitejai, ka tā ir organizējusi šādu uzklausīšanu. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgs skaidrs signāls, skaidrs ziņa no mūsu Eiropas parlamenta, ko mēs varētu nodot saviem pilsoņiem, proti, ka mēs aizsargāsim viņu tiesības un mēs meklēsim ceļus, kā nodrošināt viņu tiesību izpildu arī nākotnē. Liels paldies Lēnina kungām, tagad vārds Dafa kungam. Paldies! Šis eh, rīts eh, man bija ļoti interesants, bija ļoti patīkami uzklausīt eh, to, kāda ir bijusi reālā ietekme finanšu un ekonomikas krīzē. Īsti neapzinājos tās ietekme vairākās dalībvalstīs. Es piekrītu, ka ir bijusi arī pārvaldības krīze kas eh, pēdējo piecu gadu laikā ir pieņēmusies apmēros un ir palielinājusi arī Eiropas Savienības pārvaldības tehnokrātisko raksturu. Protams, ir ļoti daudz politiķu, kas eh, balstoties uz to nonāk pie secinājumiem, ka vajadzētu pilnvaras pārņemt no Eiropas Savienības un vajadzētu stiprināt nacionālo par, par, parlamentu varu. Tā skaitā arī Nacionālo banku un tiesu varu pār Eiropas Savienības finanšu un ekonomisko politiku. Es absolūti nepiekrītu šādai pieejai. Uzskatu, ka ir vajadzīgs eh, pretējais. Tas, ka mums ir neskaidra un izplūdusi eh, izpildvara visā Eiropas Savienībā, kas eh, tiek dalīta starp komisiju, padomi, banku, eirogrupu un tā tālāk, rada problēmas, un šos problēmas vajadzētu risināt, izveidojot spēcīgu federālu fiskālās savienības valdību. Mani iedrošina debates, kuras šodien varējām uzklausīt. Man arī pārsteidz eh, komisār, eh, komisijas priekšsēdētāja Barozu priekšlikumi publiskot eh, ieteikumus veidot politisko savienību pirms šī parlamenta sasaukuma beigām. Es ceru, ka komisija un politiskās partijas stimulēs daudz nopietnāku un reālāku politisku diskusiju vēlēšanu kampaņas laikā. Cerams, ka šīs diskusijas būs daudz labākas nekā līdz šim. Paldies! Paldies! Tagad dodu vārdu mūsu kolēģim uh, Hefner kungam. Liels paldies! Šodien ļoti daudz dzirdējām par dažādiem pasākumiem, eh, kas eh, ļautu pārvarēt krīzi, kas tik smagi skāra Eiropas pilsoņus. Noslēgumā mums ir eh, paredzēta vēl īsa diskusiju kārta, kādā veidā tad mēs varēsim to izdarīt. Varu šeit citāt, citēt eh, Johanu Wolfgangu Gētī, kas saka, ka pats svarīgākais ir, kā izdarīt. Mēs nevaram runāt tikai par mērķiem, mums ir jādomā, kā šos mērķus arī sasniegt. Noslēgumā mums vajadzētu šo mm, jautājumu mm, nolikt centrālajā vietā, tātad te ir runa par diviem ceļiem. Pirmkārt, mums ir jādomā par arvien spēcīgāku Eiropas uh, Uh, administrācijas maiņu, tātad te runa par to, ka pilsoņi e, ir arvien vairāk e, skatītāji, viņi nevar vairs piedalīties Eiropas lēmumu pieņemšanā. Uzskatu, ka šeit slēpjas e, atslēga. Mēs varēsim pārvarēt šo krīzi tikai tad, ja mēs sapratīsim, ka šeit nav runa tikai par tehnisku krīzi, bet uh, par tādu krīzi, kur pilsoņi ir uzdevuši jautājumus, bet mēs uz šiem jautājumiem nesam devuši nekādas atbildes. Mums ir jāizrāda izpratne, ir vajadzīga solidaritāte un sociāla atbildība, tās visas ir jāsaista ar ekonomiku Eiropā. Mums ir vajadzīga um, Eiropas budžetu um, stabilitāte, un tā ir jāsaista kopā ar solidaritāti. Uh, Mēs e, nevarēsim to visu panākt, ja mēs diskutēsim tikai nacionālā līmenī. Eiropa kļūs arvien sadrumstalotāka. Mums ir jādomā par e, pārvaldības pārņemšanu. Protams, e, ik katru reizi pilsoņi saka, ka katrai valstī ir jācīnās par sevi un pret pārējiem, bet ja mēs cīnīsimies pret pārējiem, tad krīze tikai padziļināsies. Eiropa viennozīmīgi ir parādījusi, ka uh, E, mūsu rīku instrumentu kastē ir jāpaplašina. Ļoti daudzi par to jau ir runājuši. Mēs varēsim to izdarīt tikai tad, ja e, Eiropas līgumus, kas politiskā ziņā ir e, vajadzīgi, bet kas tomēr neietver ļoti daudzus svarīgus instrumentus, tad taču līguma mums būs jāpaplašina, lai šie politiskie instrumenti tur tiktu iekļauti. Uh, Lisabonas līgums jau ir paredzējis procedūru par Eiropas konventa uh, sasaukšanu. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs punkts Eiropas vēsturē. Uh, agrāk līguma slēgšana bija saistīta tikai ar valdību lēmumiem. Ja mēs šo konventu uzskatīsim par reālu iespēju, tad mums būs diskusijas Eiropā, un šīs diskusijas mēs varēsim veidot kopā ar Eiropas pilsoņiem. Diemžēl laika ir pārāk maz, bet mums vajadzētu domāt par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu un kā to varētu vislabāk darīt. To varētu saistīt ar vairākām lietām. Pirmām kārtām, eh, konventam ir jābūt demokrātiski veidotam un eh, līgumi eh, paredz arī to, ka uh, Eh, konventā ir jāpiedalās pilsoņu pārstāvjiem. Tāpat arī otrkārt mums ir jādomā, kā mēs varētu iesaistīt pilsoņus eh, šajā procedūrā. Ja simts tūkstoši pilsoņu paraksta kādu priekšlikumu, tad priekšlikums būtu jāapspriež konventā. Eh, treškārt, konventam ir jāparedz daudz vairāk laika nekā iepriekšējiem kontaktiem, konventiem. Šeit eh, vajadzētu paredzēt plašas, atklātas debates, kurās nepiedalās tikai valstu un vad valdību vadītāji. Tajā būtu jāparedz iespēja pārstrādāt eh, līguma projekts, kurš savukārt tiktu nodots nobalsošanai pilsoņiem. Uzskatu, ka š, tad mēs tiešām varētu runāt par vēsturisku pārmaiņu brīdi Eiropā. Tad eh, pilsoņi redzētu, ka mēs uzņemamies atbildību par Eiropas līmeni, eh, likteni, un eh, mēs iestājamies par jaunu, solidāru, demokrātisku Eiropu, kura vairāk domā par pilsoņiem, nevis par valstu un valdību vadītājiem. Paldies! Paldies Hefnera kungam. Vai kāds vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Mūsu runātāji no paneļa, varbūt no lūgumrakstiesniedzējiem kāds vēlas runāt. Jā, jā, jūs varat noteikti izteikties. Mums ir iespēja šeit diskutēt, jā. Merci beaucoup. Um, je suis... Euh, Liels paldies. Es esmu fiziķe informātiķe, man sauc Leva Lihe, esmu Eiropas pilsona, un man ir pavisam īsi jautājumi. Kā mēs varam modificēt Eiropas nolīgumu, pateicoties Eiropas pilsoņu institīvai? Pavisam skaidri, kāda būtu metode? kā mēs varam aizstāt trojku ar citu metodi, lai palīdzētu valstīm, kuras ļoti smagi skārusi krīze. Piemēram, es ierosinu tādu plānu kā maršala plāns, kāds tas tika īstenots ASV pēc otrā, uh, no amerikāņu puses, kas uh, pēc otrā pasaules kara. Un pēdējais jautājums. Speciālisti ir ļoti pesimistiski noskaņoti. Būs pāri par 20 miljoniem eiropiešu, kuri kļūs ļoti trūcīgi, nabadzīgi nākotnē. Un man rodas jautājums, ko jūs esat paredzējuši darīt, lai neļaut šai situācijai attīstīties šādi, jo nabadzība nozīmē arī uh, Eh, medicīnas aprūpas trūkumu, skolu trūkumu, un tas eh, kļūst ar vien grūtāk panesam. Paldies! Domande impegnative che sicuramente sono state sollecitate dagli interventi. Zinu, ka daudzi komentāri jau ir izskanējuši no tribīnas puse. Es nezinu, vai referenti šeit pie galvenā galda vēlētos atbildēt uz dažiem no šiem jautājumiem, eh, kas pavisam specifiski konkrēti tika uzdot. Sočatelī, kungs, profesors lūdzu, profesori. Um, I'm afraid I don't know exactly. Baidos, ka es nezinu, kā reāli modificēt uh, līgums pamatojoties uz pilsoņu institīvu. <laughs> tā ir viena lieta, ko nezinu. Es drīzāk gribētu atgriezties pie tā, ka jautājumu, kas tika uzdots agrāk. Proti, cik svarīgi Eiropā ir kļuvuši finanšu tirgi un banki. Es domāju, jums ir pilnīgi taisnību uzdodot šo šādu jautājumu. Ja jūs paraugāties uz tām reformām, kuras Eiropa mēģina īstenot, tad mērķis tiešām ir ierobežot gan finanšu tirgu, gan banku varu. Pārliekot pārvaldību no nacionālajām dalībvalstīm uz Eiropas līmeni, tas arī ir veids, kā attālināt lobbyus no lēmumu pieņemšanas dalībniekiem. Tā ir, ka bankas ir kļuvušas pārāk iespaidīgas uh, nacionāla līmenī un uh, eh, distants radīšana līdzēs, lai padarītu tās mazāk ietekmīgas. Tas pat attiecas uz finanšu tirgiem. Par to mēs neesam runājuši, taču ir paredzēts daudzas reformas uh, lai ierobežo tādas aktivitātes kā īspārdošana, īsās pozīcijas pārdošana un eh, citādi, lai ierobežot finanšu tirgu var. Tālāk runāt par fiskālo un banku savienību, kas mums nepieciešama. Es atbalstu Esbel, Elēnes viedokli. Es domāju, mēs esam pārāk tālu no politiskās savienības pat labāk. Jūs redzat nelielas mēģinājums, kā piemēram reformu nolīgums, taču pastāv liels grūtības solidaritātes īstenošanā. Un tad vēl ir jautājums, kāda ir minimālā savienība, kas mums nepieciešama, lai mēs varētu izdzīvot un virzītos tālāk. Un tad ilgtermiņā var runāt par politisko savienību, tādu, kas būtu visaptvarošāk. Taču pat labam man tas liekas pārāk tāls mērķis. Paldies. Paldies. Tagad vārds Flores kundzei.